Kolēģi, sāksim komitejas sēdi un ķersimies pie darba, tiklīdz kā kolēģi būs atraduši savas vietas. Laipni lūgti eh, tagad eh, atgriezties darbā pēc vasaras pārtraukuma. Es ceru, ka mums eh, komitejā valdīs tāda jauka sadarbības pilna gaisotne, lai mēs varētu kalpot pēc labākās sirdsapziņas pilsoņiem, kas pie mums nereti vēršas. Ja jums nekādu komentāru nav, tad varam pieņemt darba kārtību tās pašreizējā redakcijā. Neredzu, ka kāds man oponētu. Jūnija sēžu protokolus arī varam pieņemt, jums nav nekādu iebildumu, labi. Man ir daži paziņojumi. Vēlējos jums pateikt, ka nākamā sēde, kas notiks 27. septembrī, stāksies pusstundu agrāk, 14.30. Mums būs kopīga sēde ar AFCO par ombudas īpašo ziņojumu, kas skar caurskatāmību padomē. Šī sēde ilgs 45 minūtes, un pēc tam mēs turpināsim kā ierasts. Tagad man ir jāpaziņo par pārmaiņām sekretariātā, kas ir notikušas vasaras laikā. Silvija Rēnēras kundze, kas eh, strādāja mūsu komitejā 13 gadus, ir aizgājusi pensijā augusta beigās. Silvija bija viena no tām kolēģiem, kam bija um, tieši kontakti ar lūgumraksta autoriem, kad viņi ieradās mūsu sēdēs, viņi ar viņiem sarakstījās, gaidīja viņus pie parlamenta ieejas un arī rūpējās, lai viss not, noritētu gludi, kad viņi ieradās parlamentā. Diemžēl viņa tagad nav ieradusies pie mums, bet varbūt, ka viņa internetā klausās šo sēdi. Fanija Fontēna, kas arī bija mūsu administratore, ir vasaras laikā pārgājis strādāt Libe komitejas sekretariātā. Es Fanijai novēlu panākumus strādājot Libe komitejā. Un mēs esam ne tikai zaudējuši darbiniekus šogad, gribēju pateikt, ka Patrīsija Fandē Pēr, kas ir ļoti pieredzējusi administratīvajā darbā un ir juriste strādājusi daudzus gadus Libā, Libē, arī Eiropas patvēruma atbalsta birojā Maltā, tagad ar šodienu ir uh, sāku strādāt mūsu komitejā. Patrīcija, lūdzu parādieties, kur jūs esat. Jesus Ramos Garcia tāpat ir papildinājis mūsu rindas. Viņš strādās divus gadus uh, pētī komitejā kā nacionālais eksperts. Viņam ir ļoti liela profesionāla pieredze. Parādiet jūs, arī jūs, kur atrodaties, laipni lūgti. Un tāpat pie mums ir ieradusies jauna asistente Kristīne Kovača. Viņa ir no Ungārijas, strādājusi vairākās nodaļās, komisijās, eh, vairākās komitejās un eh, darba grupās. Un viņa ir strādājusi arī parlamentā, laipni lūgta visiem jaunajiem kolēģiem, un mēs eh, Tātad mm, centīsimies ar jums sadarboties pēc labākās sirdsapziņas. Ja kāds pret jums izturs nejauki, tad dodiet man ziņu. Tālāk gribēju jums eh, pateikt vēl sekojošo. Valensas eh, kundze, eh, mūsu referente, um, kas gatavo ziņojumu par ERS regulu, uh, ir atteikusies no šo pienākumu pildīšanas. Mums vajadzēja aizstāt viņu ātri, un tagad uh, referents būs Prēdas kungs no ETP. Jau nākamā nedēļa viņš sāks darbu pie tā. Par koordinatoru sēdi runājot, mēs vienojāmies par oktobra darba kārtību. Un mēs iekļāvām uh, lūgumrakstu 0825, 0963, 0550, 0838. Tas viss tika iekļauts darba kārtībā. Uh, un mums būs arī kopīga sēde ar Bundestāga lūgumrakstu komiteju. Mani kompromisi tika pieņemti vairumā gadījumu, izņemot lūgumu rakstu 0313. Tas tiks paturēts atvērts un Arī tāpat 0317 lūgumraksts tiks slēgts. 0318 ir lūgumraksts, kas tika pasludināts par nepieņemamu un tika slēgts. Un visi pārējie manis paustie ieteikumi tika pieņemti. Un, ja mēs runājam par B kategorijas jautājumiem, tas viss tiks iekļauts protokolā. Mēs arī esam plānojuši delegācijas vizīti Spānijā. Kārdinatori tika iepazīstināti ar mūsu lēmumiem, piedalīsies arī četri eksoficijo locekļi un uh, vizīte uz Itāliju oktobrī Validors reģionā mēs pēc uh, diskusijām uh, lēmām uh, vēl vienoties par uh, datumu, kurā organizēt šo pasākumu, un uh, sekretariāts rakstiski informēs kolēģis par turpmākajiem lēmumiem. Uzklausīšana par cilvēkiem ar invaliditāti notiks 9. oktobrī. Mēs vienojamies par programmu, sekretariāts vēl uh, to noslīpēs. Uh, būs tāpat arī tikšanās ar dalībvalstu parlamentiem 27. novembrī. Es gribēju jums pateikt, ka koordinatori ir informēti par arī šīs starpparlamentārās sēdes programmu un citi jautājumi koordinatoru sēdē netika izskatīti. Tagad mēs. Terikābras kungs lūdzu, paldies! Jūs teicāt, ka Valēsas kungs tika aizstāts kā referents. Es ceru, ka Tas notiks koordinatoru sēdē, jo tā jau tam parasti ir jānorisinās, tāda ir procedūra. Tas bija smags lēmums koordinatoru sēdē, kad viņš tika iecelts par koordinatoru priekšsēdētāji, bet šajā gadījumā mums ir jārunā par citu procedūru. ETP grupai ir šī vieta, viņi ir jau samaksājuši ar punktiem pēc dehonta sistēmas, un viņi paši var izvēlēties vienalga, kuru deputātu, kurš varēs aizstāt Valēnsas kungu. Nu, šoreiz tā nav izmantota tā procedūra, kas tiek izmantota, kad mēs uh, maksājam ar punktiem saskaņā ar dehontu procedūru. Devalences kungs. Uh, e, balotējies kā mērs Gdaņskā, un uh, viņš tādēļ aizgāja no Eiropas parlamenta. Mums ir, jāsaka, tā ir ETP grupas vieta, un viņi var uh, tātad uh, Valēnsas kunga aizvietot tad vienalga kuru citu kolēģi. Es atvainojos, tā tas tiek uh, lēmts. Vai varam turpināt darbu? Četrdesmit astoņi uh, lūgumraksts par uh, gaisa piesārņojumu līmeni Valensijā. Lūguma raksta autora nav klāta, bet ir atsūtīti eh, vēl divi papildus dokumenti ar 800 papildus parakstiem, kas ir daudz klāt. Ir ieradies komisijas pārstāvis un ar lielu prieku došu viņam vārdu, lai viņš var mums par to informēt. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, bueno, en... Priekšādātāji, paldies! Šis lūgumraksts runā par faktu, ka Valencijas varas iestādes ir grozījušas, mainījušas satiksmes plūsmas attiecībā uz vienu no svarīgākajām ielām pilsētā, padarot to par eh, šo divvirzienu ielu par vienvirzienu ielu. Tā visa rezultātā lūgumraksts izsaka sūdzību, ka satiksmes apjoms šai kvartālā ir palielinājies, radījis tālākas problēmas, līdz ar to ir vairāk emisiju, uh, vairāk piesārņojošu vielu gaisā, arī troksnis lielāks. Es atvainojos, tātad vienvirziena iela padarīt par divvirziena ielu. Un lūgumrakstu iesniedzēja aicina izteikt um, varas iestādēm Valencijā prasību šo plānu atcelt, atgriezties pie iepriekšējās plūsmas, un te runājam par Ziemeļa austrumu avēniju Valencijas pilsētā. Mums jānorāda, ka šai gadījumā komiteja var iejaukties tikai tādās lietās, ko ietver, ko, kas, kas pakļauta Eiropas kopienas tiesību aktiem. Un šajā gadījumā satiksmes plūsmas organizēšana vietējā rīmen, līmenī nav jautājums, kas būtu pakļauts ēst tiesību aktiem, bet drīzāk ekskluzīvi ir dalībvalstu piekritībā. Bet tas tomēr nenozīmē, ka mūsu komitejai nevajadzētu uzmanīgi paraudzīties uz vides aizsardzības un piesārņojumu līmeni, kas satiksmes rezultātā pasliktinājies pilsētā. Šeit runājam tieši par gaisa kvalitāti un trokšņa piesārņojumu. Kas attiec uz gaisa piesārņojumu? Komiteja sistemātiski uzrauga uh, dalību valstu atbilstību noteiktajām sliekšņu vērtībām attiecībā uz atsevišķiem piesārņotājiem. Un tieši komiteja ir tā, kas mēdz arī noteikt, vai attiecīgā šo piesārņojumu koncentrēšanās gaisā netiek pārsniegta dažādās veidā aglomerācijās un pilsētās un tam līdzīgi. Kas attiec uz satiksmi? Tie piesārņotāji, kas rada lielākas bažas, protams, ir NO2 un PM10 daļiņas. Šo cieto daļiņu rezult, darbības rezultāts ir kaitējošs. Esam par to gatavojuši pētījumus, ir gaisa kvalitātes ziņojumi tikuši sagatavot, un ir tiks konstatēts, ka Valencijā nav pārkāptas šīs sliekšņa vērtības, tā kā tās noteiktas gaisa kvalitāt, kvalitātes direktīvā. Un līdz ar to mēs nevaram šai gadījumā konstatēt, ka te tikusi pārkāpta gaisa kvalitātes direktīva. Kas attiecas uz trokšņa piesārņojumu? Direktīvā par trokšņa piesārņojumu noteikti prasību dalību valstīm pieņemt attiecībā uz visām zā, zonām trokšņa kartējumu un, un izpētīt, cik lielā mērā troksnes ietekmē vidi un ves sabiedrības veselību. Šai gadījumā komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret jebkura veida situāciju, par jeb, jebkura veida situāciju dalībvalstī, kad šāda veida prasības nav izpildītas. Kas attiec uz Spāniju, Spānija atbilstību ir nodrošinājusi. Bet ir uzsākta viena pārkāpuma procedūra pret Spāniju, tā šobrīd virzās uz priekšu, un vēl risinājums nav pieņemts. Komisija informēs attiecīgi lūgumrakstu komiteju par šīs pārkāpuma procedūras rezultātiem. Paldies! Thank you very much. The floor is... Liels paldies! Tālāk došu vārdu deputātiem. Rosa, tev kas sakāms? Sí. Bueno, en primer lugar, que había... Jā, paldies. Bija vēl viens lūgumraksts, ko arī būtu varējuši skatīt kopā ar šo. Tas bija par gaisa piesārņojumu Madridē. Tā izskatīšana tika pārlikt uz vēlāku laiku pēc lūgumraksta pieprasījuma. bet to nebija vērts pārcelt uz vēlāku laiku, jo nākamnedēļ tiks veikti pētījumi par gaisa piesārņojumu, un abi šie lūgumraksti būtu jāizskata vēl pirms tam. Madrids lūgumraksts tika pārcelt uz vēlāku laiku. Es gan nesapratu, kāpēc tas bija jādara, jo situācija ļoti līdzīga Valencijai. Tagad, ja raugāmies uz šo lūgumrakstu, tad trokšņa piesārņojums un gaisa piesārņojums. Dokumentā savukārt teikts, ka attiecīgie datu vācēji, jeb kolektori ir izvietoti nepareizajās vietās. Tā izvietota diezgan attālināti no tās vietas, kur būtu jāmēra attiecīgais piesārņojums, lai identificētu trokšņu piesārņojumu, piemēram. Un tas fakts, ka šie te kolektori, jeb detektori ir ļoti attālināti no centra un no šīs konkrētās avēnijas, rada problēmu. Šie detektori ir izvietoti vietās, kur nav pārāk daudz satiksmes. Un, attiecīgi, mērījumu, ne, mērījumi ir tādi, uz kuriem pilnībā tomēr nevar paļauties. Kā komisija teica, kas attiec uz gaisa piesārņojumu, dati, kas nonākuši komisijas rīcībā, šķiet eh, demonstrē atbilstību. Bieži tāpēc jau lūgumraksts iesniedz šo lūgumrakstu, ka šie detektori ir nepareizajās vietās. Turklāt viņi apgalvo, ka trokšņu piesārņojums Savukārt arī ir jau tāda lieta, par kuru uzsākt pārkāpumu procedūru. Tik nosūtīta arī vēstule Valencijas eh, pašvaldībai, Rācnamam ar jautājumu, ko viņi domā par visu šo lietu. Un tika nosūtīta arī vēstule NV komitejai, tā lai viņi varētu šo jautājumu papētīt sīkāk. Domāju, ka mums jāturpina sazināties ar komisiju, strādājot pie šī jautājuma, un viņi varēs mums pastāstīt, kas noticis ar pārkāpumu procedūru. Turklāt vajadzētu arī konstatēt, kur šie detektori izveid, izveidoti, lai pārliecinātos, vai lūgumraksts iesniedzējiem taisnība vai nē. Paldies, nākamais runājas Marcela Esīkungs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! iepazinos ar lūgumu rakstu un uzmanīgi klausījos arī tajā, ko teica komisija. Gribu komisijai teikt paldies, jo piekrītu lielā mērā tam, ko dzirdēju. Lai izprastu šo situāciju, domāju, ka mums jāatceras, ka iepriekš valdība pieņēma eh, urbānās ilgspējības plānu Valencijai eh, līdz 30. gadam, bet jāsaka, šis plāns netika īstenots. Plāns tika pieņemts vēl 2015. gadā un šai plānā bija paredzēts īstenot dažādus pasākumus, kas normalizētu satiksmes situāciju Valencijā, un tas, protams, ir svarīgi gan satiksmes dalībniekiem, gan sabiedrības veselībai. Viens no paredzētajiem pasākumiem paredzēja divvirziena satiksmes uzsākšanu ziemeļu rietumu avēnijā kas pirms tam bija vienvirziena iela, un turklāt tā ir iela, kur ir ļoti liels UNESCO mantojuma apjoms. Rezultāti šai darbībai bija atbilstīgi, un var jums to arī ar skaitļiem parādīt. Pārējot no vienvirziena uz divvirzienu satiksmi, satiksmes intensitāte samazinājās no 12,000 uz 10,000 eh, automašīnu šai vēsturiskajā centrā un e, vēsturiskajā centrā par 23% kopumā samazināsies satiksmes institāti, par to liecina visi rādītāji, un arī komisija pati to atzinusi. Tāpat arī konstatēts uzlabojums trokšņa piesārņojuma līmenī, arī citi mēra īstenoti, kā piemēram sagatavoti gaisa kvalitātes eh, inspekcijas protokoli, datu mērījumi, tiek vākti pie skolām, pie dažādiem institūtiem, iestādēm. Tā tad ir virkni dažādu citu mērījumu, kas tiek veikti. Un tāpēc varētu teikt, ka šais pēdējos pāris gados ļoti korekti šie piesārņojuma līmeni tikuši identificēti un mērīti. Un skaidri, kas ir mūsu viecībā, eh, tieši tā kā to saka komisija, liecina par to, ka problēmu nav. Es vēlētos tāpēc šo lūgumrakstu slēgt, jo acīm redzami konstatējam, ka ir zināms uzlabojums situācijā, un tas ir pamatots arī ar faktiem un skaitļiem. Jāsaka, tas ir ļoti vietēja rakstura jautājums turklāt, un tas ir ticis risināts un arī atrisināts pateicoties uh, Valencijas rātsnama, ja pašvaldības uh, domas darbības rezultātam. Terika Kapras kungs, paldies priekšādātāji! Dati. Dati, ko runā Marselesi, par kur runā Marselesi un komisija, liecina, ka gaisa, ar gaisa piesārņojumu viss ir kārtībā un trokšņa piesārņojums arī nav problemātisks, bet faktiski jau šie mērījumi būtu jāvāc tajā ielā, par ko runā lūgumrakstiesniedzējs. Lūgumrakstiesniedzējs saka, ka vajadzētu pievērsties tieši šai konkrētajai ielai. Kas mani šai visā mulsina priekšādātāji, ir tas, ka Eiropas parlaments un šī komiteja šeit skata kaut kādu satiksmes jautājumu vienā ielā, vienā Spānijas pilsētā. Ja mēs šādi turpināsim darboties, es nezinu. Mēs sāksim tagad skatīties uz, nezinu, katru rotaļu laukumu, futbola laukumu un, un to, kāds, teiksim, tur tad ir. Un, augsnes pārklājums, es nezinu, tad mūsu darbs ļoti lielā mērā vērsīsies plašumā. Nu, tad beigu, un turklāt mēs beigās izskatīsimies vienkārši smieklīgi, kas būtu taču briesmīgi, jo mums kā komitejai ir ļoti svarīgas funkcijas. Mēs nav mūsu uzdevumos pieskatīt tik vien visu situāciju Eiropas Savienībā, jā, taisnība, bet mums taču nav jāskatās uz katru vieliņu Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šis jautājums ir jāatrisina Valencijas domē un nevis Eiropas parlamentā. Man liekas, tas vienkārši neticam, ka kaut kas tāds ir nonācis mūsu priekšā un ka mēs par to vispār runājam. Un, jā, es domāju, ka jāslēdz šis lūgumraksts un viss. Būsim pietiekami drosmīgi un pieliksim tam visam punktu. Gribētu lūgt politikas konsultātiem nesmieties balsī tad, kad runā deputāti. Rose, jūs vēl gribējāt ko teikt? Lūdzu. Jā. Paldies. Nē, nu te mums jāskatās komisijas virzienā. Tā ir sūdzība, kas iesniegta pret Valencijas domu. Es saprotu, ka jūs nepiekrītat, un iemesli, kā jūs teicāt, ir tādi, ka nu, kaut kāda politika ir īstenota, bet lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai viņu respektē. un lūdz, lai tiktu ievērota gaisa kvalitātes direktīva. Nu, jums varbūt šķiet, ka šis lūgumraksts ir nebūtisks, bet es atklāt sakot domāju, ka tas ir ļoti būtisks. Mums ir jāspēj identificēt, vai, šie mē, vai šīs mēriekārtas ir atbilstīgajā vietā, jo lūgumraksts taču vien, lūgumraksts iesniedzējs vienmēr ir tas primārais šai gadījumā, un viņš sūdz tieši par šo mēriekārtu izvietojumu. Uh, sakot, ka tie izvietot vietās, kur nemaz mērījumi neatbilst realitātei, un tas ir skumi. Viņš uzskata, ka vajadzīgs šos detektors izvietot urbānajā zonā, kur tiešām piesārņums arī pastāv, un tāpēc mums vajadzētu prasīt Valencijas domē un komisijai izpētīt šo situāciju un paskatīties, kur šie detektori ir izvietoti. Par to esam saņēmuši šeit ļoti plašu dokumentāciju, sakot, ka, lūk, uh, mērījumi tiek veitoti tādās un tādās zonās, kur, piemēram, ir ierobežota satiksme vai, piemēram, kaut kādos eh, nu, strupceļos, ielās, ielā, nu, tādās, kur satiksme ir krietni mazāka. Nu tad nokļūsim te līdz lietas saknē un lūdzu izrādīsim respektu lūgumrakstu iesniedzējiem. Es domāju, ka lūgumraksts ir jāatstāja atvērts, mums ir jāreģē uz šo lūgumrakstu un jāprasa komisijai pārliecināties, ka šie detektori ir atbilstīgi izvietoti, un tad mēs varam redzēt, kam bija taisnība. Mēs nevaram šādu vienkārši lūgumrakstu aizsūtīt, tā teikt, bakot. Nu, nē. Nu, tā mēs nedrīkstam rīkoties. Paldies. Tātad jūs vēlaties, lai lūgumraksts paliek atvērts Beatrise? Jā. Un es gan negrasījos uzstāties bet šis ir tāds ļoti īpatnējs gadījums. Tāpēc grūti, nu, tā teikt, to izprast visā pilnībā. Bet ņemot vērā kontekstu savas grupas vārdā, es vēlētos teikt, ka šis skaidrības trūkums liecina, ka šobrīd lūgumrakstu vajadzētu paturēt atvērtu. Nu, tad tā arī darīsim. Un centīsimies noskaidrot šo detektoru izvietojumu jautājumu cik vien tas iespējams. Bet kamēr tas nav noticis, atstāsim lūgumu rakstu atvērtu. Marcelē Sīkungs lūdzu. Piekrītu. Estelas kundzei, ka mums nevajadzētu šo jautājumu politizēt. Es vienkārši piedāvāju datus Tieši kā te, deputāts Terri Kabras teica, lūgumrakstu komitejai taču nevajadzētu tapt izmantotāji kaut kādu pušu politikas īstenošanai vai kaut kādu politisku ideoloģizētu cīņu veikšanai. Gluži otrādi, es vienkārši citēju datus. Un tāpēc ceru, ka šo lūgumrakstu tomēr varēsim slēgt. Jo, ja doma rīkojas atbilstīgi, tad mums to vajadzētu tā atzinīgi arī novērtēt. Šeit pēti komitejā komisija jau to ir izdarījusi. Ja Spānija ir gaisa kvalitātes problēmas, tad tas ir tāpēc, ka lielo pilsētu domas Un pašvaldības tādās pilsētās, kā piemēram Madridē un Valencija, atbilstīgi nerīkojas, bet, nu, lūk, beidzot tās ir sākušas rīkoties, tās sāk to darīt 2015. gadā, ķeroties vērsim pie ragiem, un es domāju, ka tas mums jāvērtē atzinīgi. Paldies! Labi, Ko, vai komisijai vēl kas papildināms, vai varbūt kas precizējams pēc tam, kad esam uzklausījuši deputātu izteikumus? Nē? Labi, Nu, es tagad cenšos saskaitīt klātesošos. Mums nav kvoruma, mēs pat nevaram nobalsot. Es redzu, ka deputāti daži vēlas lūgumrakstu slēgt, daži vēlas to paturēt atvērtu, bet mums nav 12 deputāti, kas nodrošinātu balsošanai kvorumu. Tas nozīmē, ka mums šis jautājums jāskat nākamajā koordinātoru sanāksmē. Piekrītat? Labi. ja jūs tiešām vēlaties kaut kādā tādā vai citādā veidā uz priekšu virzīties ar lūgumrakstu, tad jums jāpārliecinās, ka ir pietiekams skaits kolēģi šeit klāt, lai varētu par šo jautājumu nobalsot. Rosa, vai tev vēl kas sakāms? Nē, bet es pilnībā, pilnībā piekrītu jums priekšsādētāji. Nevar būt tā, ka ka mums šeit komitejā mm, tagad ierodas lūguma raksts iesniedzē, bet mēs kā komiteja nevaram pieņemt lēmumu. Nē, nu, protams, kā ir tā, ir, mm, bet neko nedarīt. Rosa, nu jūs. Uh, ļoti maigi vēl izteicāt. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši laika šķērdēšana, un tas nenāk par labu arī citiem lūgumu rakstiesniedzējiem, kas varbūt būtu gribējuši, lai viņu darba kārtības jautājumi tiktu iekļaut šīs dienas darba kārtībā. Tāpēc tātad šo jautājumu pārceļam uz nākamo koordinātoru sanāksmu un paudīsim nožēlu par to, ka mums tā jārīkojas. Astotais darba kārtības jautājums ir pārcelts uz vēlāku laiku un pārējiem līdz ar to pie devītā darba kārtības punkta. Un tie ir trīs lūguma raksti numur 425, 616 un 740. Te runājam par venecuēliešu lūgumrakstu. Šie lūgumrakstu iesniedzēji ir ieradušies pie mums, priecājos jūs šeit redzēt. Ignacio Hernandez, Patricija Carrera Arroha ir šeit. Došu jums vārdu maksimums 5 minūtes katram. Domāju, ka kundzei vispirms vārds. Tā man priekšroka. Each, okay. 5 minūtes katram vai 5 katram? Labi, paldies. Put my, my petition in Spanish, in Spanish. Savu lūgumu rakstu sagatavoju spāņu valodā, un tāpēc arī runāšu spāņu valodā. Attiecības starp Venecuālu un Eiropu vienmēr ir bijušas ļoti svarīgas jau kopš 20. gadsimta sākuma, 40. un 70. gados. Venecuāla, līdzīgi kā daudz citas valsts Latīņamerikā, saņēma, uzņēma daudz migrantus no Portugāles, Grīķijas, Spānijas, Vācijas, Horvātijas un tā tālāk. Dokument, pievienotajā dokumentā eh, esam iesnieguši Venecuālas valsts stratēģiju Un tur Eiropas Savienība turklāt arī demonstrēja savu apņēmību palīdzēt e- Venecijas ekonomikas veidošanā un palīdzēt Venecijas sabiedrībai. Šeit noteikti arī zinām mērķi, bet šie mērķi nav sasniegti. Kur nu pat vēl vairāk? Šobrīd valstī, valstī pietiek piedzīvot sociāla ekonomikas krīze. Un diaspora 1,5 es atvainojos, ir zināma diaspora, 1,5 miljoni. Un arī ANO tiek konstatēts, ka šobrīd eh, notiek lielākā migrantu krīze valstī, līdzīgi kā tas ir arī vidusjūrā. Situācija mainās strauji, notiek dažādi bezprecedenta notikumi. Eiropas Savienība eh, piedzīvo šobrīd lielāko identitātes krīzi kopš tās izveidošanas. Mums ir ļoti dažādi priekšstati par um, iekšēju iekšpolitiku, tāpat piedzīvojam humāno krīzi. Tāpat arī pastāv šīs safabricētās ziņas, uh, kas iedragā iedzīvotāju uzticēšanos demokrātiskām iestādēm. Te mēs runājam par par valstīm, kas eh, kopš otrā pasaules kara ir bijušas tik spēcīgas, bet šobrīd vēsturiski rada neusticēšanos savos eh, sabiedrotajos. Eiropas Savienībā ir jāspēlē daudz aktīvāka loka, loma aizstāvot demokrātiju Venecuālā. Nedrīkstam pieļaut nekādu iecietību pret korupciju. Jo tikai tā varēsim atjaunot uh, iedzīvotāju uzticēšanos iestādēm. Venecēlas gadījums nav tikai par to, ka jānosaka sankcijas. Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt arī dialogu Venecuēlā, nodrošināt viedokļu daudzveidību, lai plurālisms tiktu respektēts un lai venecuēlieši paši varētu risināt savas problēmas, vai atbalstīt arī tādas starptautiskas organizācijas kā Sarkanais Krusts, jāpalīdz Venecuēlas iedzīvotājiem veselības aprūpas jomā un zāļu nodrošināšanas jomā jo, jo, joprojām tiek iesaldēti bankas eh, konti um, atsevišķiem Venecuēlas pilsoņiem, kas vērš pret demokrātiju. Un pils, šis personas tiek pasunāts par non, personām non grata. 51. gadā mans tēvs emigrēja uz Venecuēlu no Spānijas, un eh, man līdz ar to ļoti ciešas saiknes ar Eiropas Savienību un Spāniju. Uh, Tāpēc mēs kā venecuēlieši ārkārtīgi ceram un paļaujamies uz to, lai Eiropas Savienība palīdzētu izveidot labākus apstākļus šai valstī. Lielas paldies, saka priekšādātājiem, var jums apliecināt, ka man ļoti reti ir nu, tādi lūgumraksts iesniedzēji, kas tiešām iekļaujas viņiem atvēlētajā uzstāšanas laikā. Jums liels paldies par to. Tālāk došu vārdu jūs kolēģei. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo soy Patricia. Lielas paldies. Labdien. Mani sauc Patrīsija Karēra, esmu no Venecuēlas. Un man ir milzīgas bažas par uh, esošo situāciju un vardarbību, par nabadzības situāciju, slimībām. Protams, ka mēs vēlamies aizsargāt personu pamat brīvības. Esam ieradušies uh, runāt par reālu humanitāru krīzi. Un Venecuēlā mūsdienās to ir veltīgi darīt. Venecuēlas iedzīvotāji tiek apspiesti, uh, tur valda briesmīgs režīms, notiek uh, ieroču tirzniecība, kontrabanda. Un nevienam tas īsti nerūp. Šobrīd piedzīvojam ļaunāko iespējamo krīzi, ar kādu mūsu valsts jebkad ir sastapusies. Demokrātijas nav, nepietiek arī pārtikas un um, zāļu. Ir pazudusi arī cieņpilna iespēja dzīvot, un brīvību šajā valstī šobrīd noteikti nav. Mēs neizturēsim bez Eiropas parlamenta atbalsta. Suverenitāte ir tiesības, jā, tomēr tā, tā, tā neprevalē par cilvēktiesību ievērošanu. cilvēki tomēr ir jāvērtē augstāk nekā labums valstī. Nevaram pieļaut uh, to, ka šī situācija turpinās un tiek atklāti un atkārtoti notiek um, cilvēktiesību pārkāpumi. Ir jāizpilda cilvēktiesību deklarācijas, jo pretējā gadījumā tie ir uzskatām vienkārši par vārdiem un dokumentiem. Mēs vēlamies nodrošināt pienācīgu vēlēšanu procedūru. Nikolas Maduro vēl aizvien. Um, atrodas savā postenī, savā amatā, viņš uzskata, ka viņš stāv pāri likumam un neviens neko nevarēs izdarīt, lai viņu apturētu. Ir bijis vairāk nekā 8000 slepkavību gadījumu mūsu valstī. un, manuprāt, ir jānodrošina reālas reformas, lai nodrošinātu to, ka visa pasaule, visi cilvēki tomēr varētu arī gūt atbalstu no starptautisko organizāciju iejaukšanās un atbalsta. Mēs nevēlamies atvērt uh, tikai un vienīgi dialogu. Ar to nepietiks. Tas ir lieki. Mēs vēlamies, lai būtu reāla rīcība, lai tiktu, notiktu intervences starptautisko tiesību līmenī. Mēs vēlamies nodrošināt modernizāciju. Ja Eiropas parlaments necīnīsies par uh, cilvēktiesībām un nestādīs tās augstāk kā uh, valsts tiesības, tad nekas nenotiks. Mums ir nepieciešami mehānismi, kas nodrošinātu, ka starptautiskās tiesības tiek īstenotas, lai tādējādi mēs apturētu genocīdu, kas šobrīd notiek Venecuēlā, jo pretējā gadījumā Eiropas uh, parlaments um, būs tikai vairojis šo neusticību starptautiskajām iestādēm kas jau šobrīd pastāv. Eiropas Savienībā ir jārīkojas, jānodrošina cilvēktiesību ievērošana, un ja jūs to paveiksiet, mēs būsim tiešām no sirds jums pateicīgi. Un Venecuēlas iedzīvotāji nekad to neaizmirsīs, vienmēr būsim jums pateicīgi par jūsu rīcību, jo mēs vēl aizvien tomēr dzīvojam ar cerību par brīvību. Paldies, Rosa! Sí, en primer lugar. No, no, no, no, no. I beg your pardon. Paldies, es atvainojos, piemirs komisijai dot vārdu ļoti nepieklājīgi, bet, nu, atcerēsimies, ka pirmā diena, darbdiena pēc brīvdienām, protams, ka vats komisijai sākumā lūdzu. Does it work? Yes. Viss darbojas. Ļoti labi. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es Vēlētos atbildēt uz visiem jautājumiem kopā un došu vārdu kolēģim, eh, kas eh, strādā eh, cilvēktiesību aizsardzības komitejā. Šie jautājumi, kas tika šodien izskatīti, ir, protams, satraucoši. Un veselu gadu Venecijā nekas nav uzlabojies. To jau minēja lūgumraksta autori. Situācija ir nu diena dramatiska. Mēs visi zinām, kas notiek Venecijēlā, un ļoti daudz cilvēku jau ir pametuši valsti, ņemot vērā uh, smagos cilvēku tiesību un demokrātijas principu pārkāpumus. Pirmām kārtām ir jāapzinās, ka nav vairs divpusējas sadarbības ar Venecuēlu. Stratēģiskais dokuments, eh, kas tika pieminēts, eh, nu, kādreiz to varēja uzskatīt par tādu atskaits punktu, bet tas vairs nav aktuāli. Un šī dokumenta īstenošana ir beigusies, lai gan tajā paustie mērķi joprojām ir it kā spēkā ja vairs nenorisinās divpusējā um, sadarbība, tiek ieviestas tematiskās programmas, piemēram, atbalstot uh, pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesības uh, un garantējot arī uh, pārtikas, um, sniegšanu pārtikas jomā. E, apmēram 8 miljonu, tagad par 8 miljoniem eiro tiek e, īstenotas pārtiks palīdzības programmas e, kopīgi ar vietējiem, vietējām NVO. Mēs atbalstām cilvēktiesību aktīvistis, tos, kas katru dienu iziet uz barikādēm, iestājas par cilvēktiesībām, un mēs, protams, domājam arī par jauniešiem un sievietēm sabiedrībā. Uh, Runājot par pilsonisko sabiedrību, mēs atbalstām tās konsolidāciju, sadarbojoties ar vietējām NVO galvenokārt runājot par pamatpakalpojumu eh, sniegšanu, eh, par tādu iekļaujošu pieeju. Ir grūti nodrošināt cilvēks ar tādiem elementāriem produktiem, kaut vai arī zāles nav eh, brīvi pieejamas. Mēs arī mēģinām sniegt humāno palīdzību, sadarboties ar vietējiem un starptautiskajiem donoriem, sniedzot arī garantējot piekļuvu pārtikai. Mēs sniedzam humāno palīdzību gan Venecijā, gan ārpus tās, mēģinot palīdzēt lielajam migrantu skaitam. Tagad jau strādājam pie nākamā projekta. Vienošanās par vairākiem projektiem jau drīz tiks parakstīta. Mēs a, turpinām sadarboties ar a, pilsonisko sabiedrību. A, mēs tagad runājam par 8 miljonu palīdzības sniegšanu. Rezumējot, varu arī pieminēt vairākas reģionālās programmas, sadarboties ar Venecēlu. Vienīgā joma, kurā mēs tagad sadarbojamies ar valsti, ir uh, eh, MVU. Jā. Laikam man ir beidzies runāšanas laiks, vai tas uh, bija tas signāls skaņas, kas to vēstīja. Gribēju tikai vēl pieminēt, ka mums ir ļoti grūti strādāt Venecijā, jo no vienas puses mums ir jāsaņem varas iestāžu svētība, lai vispār varētu kaut ko darīt. Un, protams, ekonomiskā situācija ir šausmīga, ir ārkārtīgi augsts inflācijas līmenis un ar jūsu laipnu atļauju došu vārdu kolēģim. Jā, protams. Reuter kungs lūdzu tagad. Cindīt. Paldies gandrīz pareizi izrunājāt manu vārdu. Nu, dzirdējāt, jebkurā gadījumā, ko darām saistībā ar sadarbību. Šobrīd uh, mums ir jāpievērš uzmanība īpaša uh, migrācijas uh, jomai, bēgļu krīzei, kas uh, notiek šajā teritorijā - Dienvidu, Amerika un Karību jūras salas uh, migrācija, kas uh, vērš tātad plūst uz Eiropu un arī uz ASV. Un tas nav nekas jauns patiesībā. Uh, Kā jau vienā no lūgumrakstiem tas bija minēts, šī problēma aizsākās jau vai, vai pirms vairākiem gadiem, un, ja iepazīsties ar septīto dokumentu no 2013. gada, arī tur redzēsim, kādas ir vājās vietas šajā sistēmā, kas bija atrodama jau pirms desmit gadiem Venecuēlā. Pirmkārt, ir jārunā par politisku krīzi. Valdība laika gaitā ir aizmirsus par demokrātiju, to ir ļaunprātīgi izmantojusi un tomēr mēģina turēties pie varas un neļauj nevienam citam tikt pie varas šajā valstī, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki bēg prom. Otrakārt, ekonomiskās politikas dēļ nav ne nodarbinātības, ne pārtikas, ne darba iespēja, un tas ir trešais, otrais iemesls, kādēļ cilvēki dodas prom. Trešais iemesls, par ko gribu runāt, ir vārdarbības līmenis un šī nesodāmības ideja valstī šobrīd aplēses, jo oficiālo datu nav aptuveni 30 tūkstoši cilvēku tiek nogalināti šajā valstī katru gadu, un neviens netiek par to sodīts, ne pat ne apsūdzēts, pat ne um, centieni taisnoties nodrošināt. Eiropas Savienība ir nāks klajā ar paziņojumiem, aicinot atjaunot demokrātiju valstī, atg at Uh, atjaunot Nacionālās asamblējas pilnvaras 15. gadā, aicinot ievērot konstitūciju, aicinot atbrīvot politiskos politieslodzītos un nodrošinot, nodrošināt pieeju humanitārai palīdzībai, kas vietējiem iedzīvotājiem ir nepieciešama, un arī tiem, kas dodas prom no valsts. Nu, jau vairāk gadu garumā esam um, katru pastāvīgi uh, um, situācija kopš 14. gada nav mainījusies, uh, kad Maduro kungs nāca pie vāras, bet pēdējo gadu laikā arī Eiropas Savienības dalībvalsts atsevišķā kārtā ir uh, nākuši klajā ar paziņojumiem, kur uh, viena un tie paši apgalvojumi tiek atkārtoti. Un kas attiec arī uz ANO bēgļu nu, cilvēktiesību padomi, arī viņi nākšu klajā ar paziņojumu par Venecuēlu, ir uh, novērojams atbalsts no valstīm reģionā, turpināsim darbu, aptuveni pirms gada ieviesām sankciju režīmu, noteicām to vairākām amatpersonām, kas mums šķita īpaši atbildīgs par politisko situāciju, cilvēktiesību pārkāpumiem un par to, ka tiek apdraud, apdraudētas demokrātiskās uh, iespējas un sistēma šajā valstī. Pagājušajā gadā šajā valstī tika, uh, šajā sarakstā tika iekļauti 18 cilvēki, tika noteikts um, ieroču un ieroču izēju materiālu embargo, tātad jebkāda veida izēju materiāliem, ko varētu izmantot uh, um, opozīcijas apspiešanai. Tātad turpinām dialogu, turpinām sazināties ar NVO, sazināmies arī ar valdības pārstāvjiem. Pastāvīgi tomēr ir cerība, ka kādā brīdī šis dialogs izvērtīsies pozitīvs un konstruktīvs. Nu, milzīgas šīs cerības nav, bet um, tas ir, sprie, to varam redzēt no mūsu pagājušo gadu pieredzes, bet, nu, ja kurā gadījumā dialogu gribētu mēs redzēt. Turpināsim uzstāt, turpināsim piemērot sankcijas, domāsim varbūt par jaunām ja šķitīs, ka tas būtu vērtīgi. Un noteikti, protams, turpināsim, domāsim un par uh, valsts iedzīvotājiem sniegsim cik vien iespējams atbalstu, mēģināsim nodrošināt uh, uh piekļuvu demokrātijai visiem, gan tiem, kas uh, paliek valstī, gan arī bēg uz uh, Kolumbiju, Čīli, Peru un citām valstīm. Uh, Nu, nevaram pilnīgi visu izdarīt, režīmu nomainīt nevaram, bet patiešām ceram, ka reģionā esošo atbalstu kaut kādā veidā mums izdosies tomēr izdarīt spiedienu un kādā brīdī mums izdosies panākt kādu veidu risinājumu Venezuelas iedzīvotājiem. Paldies! Lielas paldies! Paldies par aktuālāko informāciju attiecībā uz to, ko dara Eiropas Savienība! visos līmeņos, un gribētu jūs arī informēt, ka šo ceturtdienu jau uh, droā komitejā tiks uh, organizēta uzklausīšana. Tas nozīmē, ka mums ir dažādi veidi, kā pievērst tomēr uzmanību šai situācijai. Un tagad visbeidzot vārds Rosai, beidzot lūdzu. Paldies! Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem sākumā. Viņi mūs informēja par ļoti būtiskiem faktiem Saprotam, ka te mēs runājam par cilvēktiesību, tiesiskuma apdraudējumu, um, politiskā vāra, um, cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās Venecuēlā. Mums ir īpašas attiecības ar Venecuēlu. Eiropas Savienībai kopumā. Un Eiropa ir kontinents, kas iestājas par cilvēktiesību ievērošanu. Mēs cīnāmies, lai nodrošinātu, ka cilvēktiesības tiek ievērotas, tiesiskums tiek īstenots, ir vienlīdzība, miers. Mēs par to iestājāmies visos pasaules nostūros un gal galā par to arī saņēmām pirms dažiem gadiem Nobel miera prēmiju. Tas nu, nozīmē, ka ar prēmijas. Ar balvas saņemšanu vien nekas neapstājas, mums ir jārīkojas. Šī gada jūlijā tika uh, pieņemta rezolūcija, kur tiek uh, runāts par uh, šo nesodāmību, par uh, vardarbību, par nabadzību, kas, kur situācija ir ļoti krasi pasliktinājusies. Uh, nesodāmība noziedzniekiem šajā valstī, bats, slimību uzliesmojumi ir milzīgi, milzīgas problēmas ar slimībām, kas citur ir tikušas izskaustas gandrīz, nu, tajā skaitā arī malāri, un tas viss iet paralēli arī politiskai krīzē. Kā jau komisija un priekšsēdētāji arī norādīja, Eiropas parlamentam šie jautājumi ir tiešām ļoti svarīgi, un uh, Pilsonisko brīvību komitejā mēs kopā ar Pilāru strādājam pie šiem jautājumiem, arī Diedemēra, un visi kolēģi arī mm, pilsoņu tiesību uh, Uh, komitejā pie tā ir strādājuši, ir saņemt vairāk lūgumrakstu. Mums visiem jāstrādā kopā. Eiropas parlamentam ir jārunā vienotā balsī, lai tādējādi izdarītu spiedienu Venecuēlai, lai kaut kas beidzot reāli arī mainītos. Tādēļ es aicinātu vērsties pie Mogherīnī kundzes, augstās pārstāves, un aicināt arī viņu pievienoties uh, lūgumrakstu komiteju un tās nostāju un vērsties arī pie Eirolata, uh, kas ir uh, parlamenta asambleja, un aicināt viņus paust mūsu komitejas bažas. Un mums vajadzētu sazināties arī ar DRO uh, cilvēktiesību komiteju Eiropas parlamentā, arī viņiem paust mūsu bažas un, protams, sadarboties arī ar komisiju noteikti nodošu mūsu bažas mūsu bailes, mūsu aicinājumus, vērsīšos pie visām iestādēm. Komisija runāja par to, ka ir jāstiprina sankciju režīms. Valdība galu galā no, noraida apvainojumus, ka būtu novērojama humanitārā krīze, un tas uh, apdraud humanitārās palīdzības uh, sniegšanas iespējas Venecijas iedzīvotājiem. Tādēļ Pilnībā varam atbalstīt jūs teikto, pilnībā atbalstu lūgumrakstu iesniedzēju teikto, un es domāju, ka jums izdosies šos pasākumus veikt, tad mums noteikti kā parlamentam kopumā izdarīs, iz, izdosies izrādīt kaut kādu spiedienu. Lielas paldies, Lopes Agijāra kungs, lūdzu. Lielas paldies! Un sveicieni kolēģiem lūgumrakstu komitejā. Izteikšos pavisam īsi gribētu paust atbalstu šim iesniegtajam lūgumrakstam, ko iesnieguši pilsoņi, kas īsteno mm, savas tiesības gan kā Venecuēlas pilsoņi, gan kā eiropieši, kā spāņi. Šī situācija ir atrunāta Spānijas konstitūcijas 11. pantā, kas pieļauj uh, dubulto pilsonību to valstu iedzīvotājiem, kam ir vēsturiskas saites ar Spāniju. Un Venecuēla kā reiz ir viens no piemēriem. Beig beigās viņi ir Eiropas pilsoņi, viņi ir ieradušies pie mums, aicinot Eiropas parlamentu rīkoties, darīt visu, kas tā spēkos, lai rastu kādu risinājumu šai situācijai lai varētu nodro, nodrošināt uh, miermīlīgu kopā pastāv, līdzās pastāvēšanu. Venecuēla pārunāta parlamentā nereizi vien. Esam pieņēmuši veselu virkni rezolūciju, tajā, laika, tajā skaitā arī uh, šīs sasaukuma laikā, kas beigsies uh, 19. gada maijā. Rezolūcija tika pieņemta pēdējā plenāra sesijā pirms vasaras uh, brīvdienām. Un šajā parlamenta rezolūcijā tai nevajadzētu būt pēdējai. Uh, līdz sasaukuma beigām, jo situācija nekādā veidā neuzlabojas. Protams, mums jāiestājas par rezolūcijā teikto, tur Venecuēla tiek aicināta uzsākt dialogu nodrošināt uh, demokrātisku un miermīlīgu pārejas periodu Venecuēlā, kas tai ļautu pārrabot, um, pārvarēt arī sociālās uh, nošķirtības, vardarbības loku, vardarbība gan personīgā, gan kolektīvā līmenī, un arī, nu, galu galā jāsaka šeit Eiropas parlamentam vai komisijai vai Eiropas Savienībai kā tādai nav nekāda lēmuma pieņemšanas vāras, un mēs nevaram tā fiziski neko izmainīt Venecuēlā, bet uh, komisija tomēr rīkojas Eiropas Savienības vārdā, izmantojot diplomātijas paņēmienus. Tas tiek veikts. Uh, uh, Tātad uh, šajā maigās varas kontekstā, mm, tā ir maigā vara, bet tai nepieciešami pamatā spēcīgi lēmumi, lai mēs pilnībā izmantotu visas mums dotās iespējas, un tie Venecuēlas iedzīvotāji, kas aicina Eiropas Savienību iestāties par viņiem un rīkoties, um, bieži vien tiek aicināts uh, runāt ne tikai par diplomātiskiem pasākumiem, bet par pilnīgi visa politiskā spiediena izmantošanu, visu, izmantojot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai uh, tādējādi nodrošinātu mieru un demokrātiju, un par to jau arī parlaments iestājas galu galā. Paldies! Mrs. Pesera. Paldies, Peseras kundze, lūdzu. Paldies! Gribēju pateikties lūgumu rakstu autoriem par ierašanos. Mēs tikāmies jau Madridē, bet tagad jūs esat uh, mērojuši vairākus tūkstošus kilometru garo ceļu, lai uh, varētu mūs iepazīstināt ar šo lūgumu rakstu, ko ir parakstījuši vairāki tūkstoši Eiropas pilsoņi. Man īsti vairs nav ko piebilst kolēģi teiktajām. Gribēju pateikties arī ārlējās e, darbības dienestam par apkopojumu Mums, protams, ir vēl jāveic ļoti daudz Eiropas Savienībā. Mēs varam paveikt daudz vairāk Venecuēlas labā. Tas, kas notiek Venecijālā, tās nav ne kara, ne klimata katastrofas sekas. Ar to šī situācija atšķiras no daudzām citām šeit bieži vien dzirdētajām mm, Vairāki tūkstoši cilvēki ir pametuši savu dzimteni, un, protams, tas rada arī nedrošību reģionā. Venecijālā ir sistēmiskas, uh, sistēmiski mēģinājumi izmantot badu, lai apspiestu uh, pilsoņus. Ja mēs runājam par humanitāro krīzi, protams, tā ir klātesoša un mums ir jārīkojas, kā vien tas ir iespējams. Mums ir jādara uh, viss, kas ir mūsu spēkos, bet nu ir grūti arī iekļūt Venecuēlā. Mums ir jāmeklē tātad dažādi apvedceļi. ceļi. Mums ir jādomā, kā apiet Maduro režīmu, lai varētu sniegt palīdzību vietējiem iedzīvotājiem. Ir jau daudzas kaimiņu valstis, kas vēlas palīdzēt Venecijai, tāpat arī Kanāda. Un es domāju, ka Venecijas līderi ir uh, Uh, jāapsūdz uh, starptautiskajā krimināla tiesā, jo bada instrumentalizācija, lai apspiestu uh, tautu, ir mm, pat uzskatāma par tādu kā kara ieroci. Protams, ir politiski, dažādi politiski mērķi. Humānā palīdzība nevienmēr nonāk tur, kur tai vajadzētu nonākt. Mums, protams, eh, ir eh, jāsaprot, ka ļoti daudzi Venecijas iedzīvotāji ir devušies prom no valsts, ir sociālā nedrošība, humanitārā krīze. Mums, Eiropas dalību valstīm, ir jāuzņemas eh, savas, savu pienākumu un saistības. ir Venecuēla jāapsūdz starptautiskajā krimināla tiesā, jo tik smagi noziegumi tiem nav noilguma. Mums ir jādarbojas. ir daudzi miljoni Venecijas pilsoņu, kas dzīvo Eiropas Savienībā un ir Eiropas pilsoņi. Tieši tādēļ mums ir jārūpējas par uh, viņu likteni. Gribēju vēl sakojošo pateikt. Mums ir jāsniedz uh, humānā palīdzība, uh, ir jāgarantē demokrātijas atgriešanās Venecuēlas um, institūcijās. Un tieši šo iemeslu dēļ uh, uh, lūguma raksts ir pamatots. Uh, Mums ir jāpievērš gan augstās pārstāvis, gan arī citu komiteju uzmanība šim jautājumam. Mēs saņēmām atbildi no Lambrinīdis kunga. Situācija turpina tikai pasliktināties, tādēļ mums ir jāizmanto visas sviras un instrumenti, lai to uzlabotu. Tas ir mūsu uzdevums. Paldies! Paldies! Tagad ir Kabras kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti, ļoti lakoniski izteikšos. Es gribēju paust uh, visdziļāko cieņu lūguma raksta autoriem par to, ka viņi mūs iepazīstināja ar šo sāpīgo pieredzi, ar savu bezcerību. Klausoties otrajā lūguma raksta autorā, bija tomēr. Um, satraucies, jo eh, klausoties viņu vārdos, eh, izklausies, ka parlaments vispār nebūtu neko darījis. Kundze, ja es jūs pareizi sapratu, es, protams, tagad vērš, vēršos arī pie saviem kolēģiem, eh, jo nevienmēr esam vienas prātis. Mēs runājam par humanitāro katastrofu Venecijolā. Un, ja mēs runājam par uh, humanitāru katastrofu, tad te vairs nav jārunā par tādām politisko partiju robežām. Ir bijušas vismaz četras rezolūcijas, ko parlaments ir pieņēmis, un tās bija veltītas uh, tieši Venecijēlai. Cilvēki parlamentā šeit Eiropā ir satraukušies par jūsu valstī notiekošo. Es jūs ļoti labi saprotu, es saprotu jūsu bezcerību, izmisumu. Uh, Bet mums, kā lūguma rakstu komitejai, arī ir jāievēro procedūras. ja parlamenta rīcībai nav nekādu sēku, bet mēs patiesībā esam jau pieņēmuši vairākas rezolūcijas, jūs man teiksiet, ka tas ir tikai tāds morāls atbalsts, simpātiju paušana, bet kā jau minēja Lopesa Agilera kungs, mums nav šeit nekādas lēmumu pieņemšanas kompetences. Gribētu atgādināt, ka lūguma rakstu komitejai nav nekādas uh, varas, nekādas likumdošanas varas, izpildu varas, lai eh, kaut kā lietas virzītu uz labo pusi. Šis konflikts ir jārisina. Mums, eh, protams, ir jāatbalsta Venecijālas pilsoņi, bet ir grūti arī. Uh, Izpētīt to, kas notiek uz vietas, jo valstī ir ļoti grūti iekļūt. Es, protams, jūtu jums līdzi, Bet mums ir jābūt arī atklātiem pašiem pret sevi. Mēs varam pievienoties jūsu balsīm, kas apsūdz šo noziedzīgo režīmu, bet vairāk arī neko nevaram izdarīt. Paldies! Paldies! Es galīgi nepiekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mūsu komiteja var darīt ļoti daudz. Terikābras kungs. Tad, kad mēs. Devāmies uz Venecēlu, un mēs arī uh, zinājām, ka bērni tiek eh, nolaupīti. Mēs eh, izdarījām spiedienu. Mums vienmēr tas ir jāizmanto kā tāds diplomātisks instruments. Tu toreiz man pārliecināji, tagad es pārliecināšu tevi. Mēs varam darīt ļoti daudz. Mums pašiem vienkārši ir jātic saviem spēkiem. Savu laiku tu man teici, ka mums nevajadzētu te kaut kādās kompetenci šķildās iesaistīties nevajadzētu uzklausīt, uzklausīt aplamus argumentus. Mēs ļoti bieži esam pierādījuši, eh, ka varam kaut ko paveikt. Mums ir jānostājas eh, cietušo pusē. Mums ir savas uh, kompetences, piemēram, miera nodrošināšana. Par to mēs varam uh, cīnīties. Priekšsēdētāji, kolēģi, man jūs ir jālabo. Uh, Vienalga, lai kas arī nebūtu noticis Spānijā, nolaupītie bērni un tā tālāk, tas viss attiec uz Eiropas Savienību, bet Venecijāla tomēr nav Eiropas Savienībā. Tā ir drusciņ tālāk. Ārējās darbības dienests jau mūs iepazīstināja ar to, ko Eiropas Savienība jau ir paveikusi. Lūgubraksti tālāk ir dosūtīti no komitejas uz droā komiteju uz cilvēktiesību apakškomiteju un jau šo ceturtdienu uh, viņi rīko uzklausīšanu par cilvēktiesībām. Un tur joprojām uh, tiek izskatīta situācija Venecijā. Mēs tagad nevaram neko ļoti daudz izdarīt, bet uh, lūdzu labojiet mani, ja alojos. Es tagad došu pa divām minūtēm katram lūguma raksta autoram. Paldies! Paldies par šiem iespējām izteikties. Paldies, paldies visiem! Es piekrītu Terikābras kungam. Jā, varbūt, eh, ka lūguma raksts ir tikai tāds izmisuma kliedziens, bet Rosa, jūs ļoti labi ilustrējāt tieši šādi kliedzieni arī var panākt uh, pārmaiņas, šādas skaļas balsis mums ir nepieciešams. Es negribu nevienam neko pārmest. Es tikai gribēju pateikt, ka pasaule tagad ir kļuvusi daudz mazāka nekā pirms 50 gadiem. Tas, kas notiek Sīrijā, ietekmē Eiropu. Tas, kas notiek Brazīlijā, arī ietekmē Eiropā notiekošo. Un mēs nevaram tā vienkārši sēdēt un skatīties, kas notiek tālu. Nu, kas tad notika Kongo un Ruandā? Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kas tāds atkārtotos. Miljoniem cilvēku tiek padzīti no viņa dzimtenes. Uh, jo viņi baidās par savu dzīvību. Es nezinu, ko darīt, bet mēs varam diskutēt, mēs varam parūpēties par to, lai lūgumraksti sasniedz uh, dzirdīgas ausis un varbūt nonāk pie tiem, kas varētu izdarīt ko vairāk. Paldies! Paldies jums visiem! Suela para todos. Paldies, paldies par jūsu atbalstu, Besaril kundze. Es esmu pārliecināta, ka mēs, pilsoņi, arī varam ļoti daudz panākt. Es esmu vienkārša vidusmēra pilsone, neesmu nevienā politiskajā partijā. Uh, un nepārstāv nekādas politiskās intereses. Esmu šeit ieradusies kā Venecijas pilsone, kā māte, kā juriste. Un es pat tiešām gribu, lai jūs mani sādzirdat. Tas ir mans izmis un pilnais kliedziens. Lūdzu, mēs esam uh, savākuši vairāk kā 60 tūkstoši Eh, pārakstu šim lūgumrakstam, un 150 tūkstoši eh, pāraksti ir savākti, lai eh, atļautu ierīkot humanitārās palīdzības koridoru Venecijā. Es ceļoju uz Eiropas Savienību, lai taptu sadzirdēta. Mums ir jāaizstāv brīvības, pamatbrīvības, tajā skaitā arī Venecijā. Tas no mums tiek sagaidīts. Mēs pieprasām, lai tiktu um, radīt visi nepieciešami apstākļi, lai starptautiskās organizācijas varētu sniegt palīdzību Venecijālā. Un arī starptautiskajai krimināltiesai ir jāsāk rīkoties. Mēs nevaram visu laiku tikai cerēt un cerēt, neredzot nekādu atdevi, neredzot nekādus rezultātus, bet patiesībā mēs, katrs pilsonis, varam savu ieguldījumu sniegt situācijas uzlabošanā. Nevajag būt tādiem pesimistiem. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji, vai vēl kāds vēlas runāt? Lūdzu. Paldies! Atvainojos, ka vēlreiz uh, pieteicos runāt jāsaka, ka tiesības, uh, likumi, nu, tas nav nekas iecirsts akmenī, nu, tad uh, to var arī grozīt. Nu, mums ir jāparūpējas, lai nenotiktu genocīds. Pagājuši gadu vairāk par 26 tūkstošiem cilvēku tika nogalināti Venecijā, iepriekšējos gados vēl vairāk. Kur tad mums vērsties, lai tas beidzot uh, tiktu apstādināts? Es domāju, ka Eiropas parlaments ir viena no labākajām uh, vietām, kur par to runāt. Priekšstādātāji Karēras, Rohas kundze, es uh, varu jums garantēt, ka mēs saklausījām jūs, ka komiteja ir uz to reaģējusi, tāpat kā viss parlaments. Uh, Mēs dzirdējām atsauces uz pieņemtajām rezolūcijām un ar šo rezolūciju palīdzību un šīs institūcijas atbalstu arī Eiropas ārējās darbības dienests un Eiropas komisija ir spēruši soļus. Arī mēs esam pieprasījuši papildus informāciju. Mēs šīs, šos lūgumrakstus esam nodevuši tālāk droā apakškomitejai. Un es trešo reizi atkārtoju, ka eh, jau ceturtdien ir sarīkota uzklausīšana, kur tiks runāts cits starpā par cilvēktiesībām Venecuēlā. Mēs jūsos ieklausījāmies, jūs eh, piedzīvot briesmīgu murgu. Mums, protams, ir jāsniedz eh, jums humanitārā palīdzība, un mēs domās allaž esam ar jums. Tagad Eiropas komisijai un Eiropas ārējās darbības dienestam ir jāturpina savs darbs. Eiropas parlaments, tad, kad nepieciešams, bruņosies vēl vairāk. Pēc visa minētā mēs vēl varētu nosūtīt vēstuli Federikai Mogherīnī, apkopojot jūsu stāstu un diskusijas komitejā un tad slēgt lūgumrakstu, jo nav nekā cita, ko mēs vēl varētu darīt. Mēs patiešām esam izsmēluši visas mūsu rīcībā esošās svīras. Es pati ar lielāko prieku uzrakstītu šādu vēstuli Federikai Mogarīnī. Kolēģi, vai jūs varat piekrist, ka mēs tā rīkojamies? Lieliski, paldies! Paldies visiem jums, ka esat uh, mērojuši tik tālu ceļu. Jūs taču no Venecijas ieradāties, vai ne? Jūs arī. Es dzīvoju Rotterdamā. From... Paldies uh, visiem pāriem, visiem, kas uh, mēroja vai nu tuvāku vai tālāku ceļu un novēlam jums visu to labāko. Šī institūcija, protams, rūpīgi sekos uh, visam notiekošajam, un mēs uh, arī mēģināsim iejusties jūsu ādā. Paldies, novēlu jums drošu māju ceļu Paldies uh, komisijai un ārējās darbības dienestam. Un tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Numur desmit - igadējais uh, ziņojums par igadējo ombudes aktivitāšu uh, igada ziņojumu 2017. gadā. Evī kundze ir referente. Grozījumi ir jāizniedz līdz 6. Um, septembrim, pulkstens 15. balsosim novembrī. Tagad došu vārdu Eleonorai Lūdzu. Thank you, Chair. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā gribētu pateikties, jo īpaši um, kolēģiem um, un priekšsādātājai par sniegto ievadu. Es savā ziņojumā īpašu uzmanību vēlējos pievērst uh, īpaši smagai kritikai, kas ir vērsta pret uh, Eiropas ombudu, kas ir um, caurskatāmības trūkums lēmumu pieņemšanā, ētiskas problēmas arī saistībā ar Eiropas komisāriem, kas um, strādā arī iepriekšējā komisijas uh, sasaukumā. Un jāsaka, arī tiesiskais satvers, kas um, atrunā uh, Uh, integritāti, pilnību, neatkarību no, lobis, no lobistu iestādēm, uh, tas viss apdraud arī um, šo lēmumu pieņemšanu. Un arī pilnīga pieeja um, dokumentiem, Uh, kuras trūkums uh, liedz Eiropas pilsoņiem pilnībā īstenot savas tiesības. Kā jau reizi vien tas ir norādīts Eiropas uh, ombuds uh, savā darbā, ir saņēmis gan kritiku, gan arī uh, um, objektīvus ieteikumus, kā uzlabot darbu, bet man šķiet, ka šobrīd, nu, diemžēl tā jāsaka, Eiropas institūciju reakcija pārāk bieži nav bijusi Diemžēl pietiekama šī rīcība. Un šajā brīdī, kad Eiropas komisija uh, turpina ciest no uzticības trūkuma no pilsoņu puses, ir jāmaina uh, tas veids, kā mēs uh, strādājam gan politikā, gan ekonomikā, gan arī kopēji, kopiespējas. Um, Eiropas komisijas prezidents Barozo, kas uh, pēc tam tika iecelts, iecelts par uh, Um, Saks uh, bankas uh, vicepriekšsēdētāju arī nerada šādu labu iespaidu. Un uh, Eiropas ombuds to brīdi, nu, vai nu tas bija um, ar komisijas piekrišanu vai nē, bet gan ētikas komisija, gan arī pat Eiropas komisija. Um, trū, tai trūkst politiskās neatkarības iespējams, bet tika secināts, ka nav pietiekami pierādījumu, kas norādītu uz uh, pārkāpumiem, noteikumu neievērošanu. Un patiesībā mm, tika tā tad mm, viņi vienkārši atbalstīja Barozo teikto, kas teica, ka ne, viņš nesot nodarbināts uh, Goldman Sachs, bet mēs esam uh, tikušies arī ar uh, Katain, ka Tainēna kungu un ir pierādījumi par šādām oficiālām tikšanās reizēm, un ombuda ziņojumā ir teikts, ka šo tikšanos mērķis uh, nav skaidri redzams, saprotams, un vienkārši šķiet, ka Barozo kungs izmantoja savu iepriekšējo statusu un uh, iegūtos kontaktus, lai iegūtu šādu aktuālu informāciju un uh, veiktu lobēšanas darbības Goldman Sachs interesēs. Un vēl viens gadījums no 2017. gada bija saistīts ar Eiropas centrālās bankas darbību. Uh, un uh, viņa lomu uh, strādājot ar bankām, kas ir tiešā ECB pārvaldībā. Tur ombuds uh, aicināja um, ECB prezidentu pārtraukt darbību šajā grupā, bet um, atkārtoti šis aicinājums ir ticis noraidīts. Manuprāt, tas tiešām apdrauda ECB mm, reputāciju un ainu, jo tai vajadzētu būt kā pilnīgi neatkarīgai iestādei. Un, kas attiecas uz uh, lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas līmenī, ir um, ļoti liels uh, caurskatāmības trūkums. Uh, tas attiec arī uz trialogiem, tie nav atvērti mm, sabiedrībai, un tas pats attiec arī uz darbu padomē. Dalību valstu pozīcija bieži vien nav pietiekami skaidra dažādu likumdošanas dosē kontekstā. Uh, Un tas arī ir saistīts ar to, ka pilsoņiem nav pietiekams pieejas Eiropas dokumentiem. Un ombuds ir norādījis, ka tā ir slikta pārvaldība, un uh, viņa savā ziņojumā ir konkrēti runājusi par likumdošanas procesa caurskatāmību padomē. Un jāsaka, status quo ir pretrunā arī ar Eiropas tiesas judikatūru. Eiropas tiesa 2018. gada martā nāca klajā ar spriedumu, kurā bija noteikts, ka caurskatāmības principi ir būtiski svarīgi Eiropas padom, Savienības darbam un tie nedrīkst tikt apdraudēti. Pat tad, ja tas ir ar mērķi nodrošināt efektivitāti darbā un ziņojumā ir arī teikts, ka informācijas trūkums par likumdošanas procedūru kā tādu uh, patiesībā palielina tikai pilsoņu neusticību procesam, visam procesam kopumā. Regula 1049 par uh, publisku pieeju dokumentiem uh, pilnībā tiesas normas netiek ievērots, to, mm, tas ir atkārtot nereiz vienu, un kas attiecas uz caurskatāmību, tad uh, pilnīgas caurskatāmības īstenošana teksta, ziņojuma tekstā parādās nereizi viena, un šeit es vēlētos tomēr mm, nedaudz kritizēt uh, institūciju mm, rīcības iespējas, jo institūcijas sistemātiski liedz piekļūt to informācijai uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, un tas ir nepieņemami. Nav uh, pieņemami tas, ka šodien mūsdienās trūkst uh, tiesiski saistoša um, regulējuma attiecībā uz caurskatāmības reģistru. Un arī privātām iestādēm ir nepieņemami tas, ka nav pilnīgas caurskatāmības uh, arī par to, kas notiek komisijā. Tas attiecas uh, gan uz uh, iestāžu, gan arī privātā sektora augsti stāvošām amatpersonām. Arī ECB ne, nesniedz pilnīgu informāciju par auditos un izmeklēšanās gūto informāciju, un konkrēti tas, tā, šī informācija netiek sniegta arī krāpšanas gadījumos, kā tas bija dīzeļgeitas uh, uh, lietā. Uh, Privātajā sektorā un publiskajā sektorā ir jābūt pilnīgai caurskatāmībai attiecībās to, kāda veida dati tiek apkopoti un iegūti, jo tas ietekmē tiešā veidā Eiropas pilsoņus. Mm, šajā kontekstā varam runāt arī par ģēmo un pesticīdu izmantošanu. Aicināju ombudi turpināt uh, veikt uh, strateģisku izmeklēšanu šajā uh, jomā. Tas viss no mans puses. Es rēķinos ar kolēģi atbalstu. Ceru, ka tekstu kopīgi uzlabosim. Patiešām ceru, ka sadarbības garā mums izdosies šos mērķus sasniegt. Sadarbības gars vienmēr bijis klātsošs. Paldies! Deputāts Marijas. Priekšādātā paldies. Ļoti interesants ziņojums. To sagatavoja Seivī kundze. Nu, pāris lietas gribu pieminēt šai kontekstā, lai gan piekrīt lielākā, lielākajai daļai teiktā. Domāju, ka vēl vairāk jāuzsver loma, ko Eiropas ombuds spēlē attiecībā, piemēram, arī uz ECB darbību. Pieņemtie lēmumi ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi un tie ietekmē arī dalību valstu ekonomiku, tāpēc ECB būtu jāpakļauj pārraudzībai, un tas tam jānotiek pārskatāmā veidā. Tas turklāt attiecas ne tikai uz Dragī kunga līdzdalību 30 grupā vien, bet arī uz visu ECB darbību. Tas vien, ka prezidents Dragī uzstāja, ka viņam ir jāpaliek šajā 30 grupā, uh, kur līdzdarbojas arī citu banku pārstāvi, ko savukārt ECB pati pārauga, ir kaut kas tāds, kas rada būtiskas problēmas. It īpaši, ja raugāmies uz pāraudzības kvalitāti. Ārkārtīgi svarīgi, lai ombuds varētu izpētīt Barozu gadījumu. Tieši tāpat, nu, kā mēs zinām, bija šī tikšanās starp Barozu un Katainēnu Goldman Sachs telpās, Un trešām kārtām svarīgi jādomā arī par investīciju, svarīgi domāt arī par investīciju bankām. Šeit ir jābūt ļoti plašai pārskatāmībai, esam to atkārtojuši atkal un atkal, esam to darījuši arī plenāru sēdēs, jo banka, tātad EIB savulaik piešķīra 230 miljonus eiro aizdevumā. Ar mērķi iegādāties 13 Grieķijas lidostas. Un visi šie līdzekļi tika investēti. Tātad, lūk, Grieķijas lidostās kredīti tika piešķirti 230 miljonu apmērā. Un tie nāca no ECB. Tāpēc es domāju, ir vajadzīga ļoti atbilstīga pāraudzība arī pār investīciju banku. Otra lieta - tas, kā strādā Eirogrupa. Tas ir būtiski, ka tāda valsts valstī lēmumi tiek pieņemti eh, tādā mērā, kas tiešā veidā ietekmē pilsoņus, bet mm, un pilnīgi noteikti lielā mērā viņu lēmumu pie, ietekmēja arī Grieķijas ekonomika, Duisenbuna pieņemtie lēmumi, patiesībā uz Grieķiju, Grieķijai vispār nepalīdzēja un pilsoņiem arī dzenē, nu, tas tik palīdzēja tikai ārvalstu investoriem un palīdzēja saglābt bankas. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti sistemātiska politiska uzraudzība vajadzība attiecībā uz e Eirogrupas darbību. Jāraugās, lai pārvaldība būtu atbilstīga. Šobrīd tur izteikti trūkst pārskatāmības, un tas liecina arī par sliktu pārvaldību tiek pieņemti lēmumi tikai angļu valodā attiecībā uz, nezinu, Grieķiju, Spāniju un tā tālāk. Šie lēmumi attiecīgās valsts valodās pat netiek iztulkoti. Un visbeidzot, nepieciešama krietni lielāka pārskatāmība arī trialogos. Uh, jo dalībvalstu lēmumi netiek atbilstīgi izklāstīti attiecīgajām valdībām. Un šobrīd, piemēram, neviens pat īsti nezina, ko viena otra um, puse, kas ir pie varas, ir teikusi padomē un tam līdzīgi. Tas nav pieļaujami. Mēs taču gaidām šobrīd Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mums ir jāpārliecinās, ka arī pilsoņi var konstatēt šo pārskatāmību. Kas attiec uz citiem jautājumiem, iesniegsim vēl grozījumus kolēģis ziņojumā, un tad būs tālāk sadarbība. Paldies! Pēters Jārs, jā, paldies! Paldies arī referentei. Nezinu, sākt ar labām vai sliktām ziņām. Labi, sākšu ar labajām. Nu, mēs uzskatām, ka ombude nodrošina mm, augstu pārskatāmību, viņi to arī atbalsta. Tas atbalstām šo prasību par pārskatāmību trialogos un domāju, ka ir vienkārši mm, ne, neatbilstīgi raukāmies, ka parlamentā tiek pieņemt lēmumu tik pārskatām, bet tikko nonākam pie trialoga atkal visai slēgtām durvīm. Protams, ka tās ir sarunas un vienmēr ir jāspēj arī paspērt solis atpakaļ un tā tālāk, bet Es jāsaka piekrītu šai tombūdē, sakot, ka vismaz tad šai fināla stadijā, tad, kad nonākam pie gala rezultāta, vajadzētu tomēr nodrošināt pārskatāmību tā, lai par šo balsojumu varētu arī atku, at, atskaitīties, par to varētu informēt sabiedrību. Arī es kā vācietis vienmēr saku, ka um, šī kritika par Briseli nereti balstās tieši uz to, ka trūkst pārskatāmības. Vācijā mēs uzskatām, jā, Brisele ir tik tālu, tur notiek nezin kas. Un tad pēc tam man vienmēr jāskaidro, kas tad ir lēmumu pieņemšanas procents, process Briselē. Arī dalībvalstīm savās mm, visās darīšanās vajadzētu nodrošināt pārskatāmību. Bet jāskatās arī uz otru pusi. Nedrīkstam arī ar, pārlai, ar pārlieku pārskatāmību mainīt visu šo darba stilu, traucēt darba procesam. Uh, labāk, eh, nu, mēs varam noteikt simtprocentīgi pārskatāmību, bet ja tas neko neuzlabos, gluži otrādi, tad varbūt tā nevajadzētu rīkoties. Es domāju, ka ir jābūt kaut kāda veida procesam, kur, par ko mēs varam runāt un tā tālāk, bet, piemēram, par protokoliem runājot un tā tālāk. Domāju, ka šeit jārot veids, kā nodrošināt atbilstīgu pārskatāmību. Mums jāuzmanās lai mēs nedarām to tikai statistikas uzlabošanai, bet lai mēs realtātu uzlabojam patiešām, nevis tikai šos skaitļus. Lai nav tā, ka viss uz papīra ir pārskatām, bet īstenībā viss tomēr tik un tā nodošanās aizkulisēs. Un, protams, ka sarunas ar lobbyistiem un tā tālāk, tad tiktu pārnest, nezinu, uz kodām telpām ārpus Eiropas parlamentu un pārskatāmība faktiski uzlabota netiktu. Te mums jāuzmanās. Tātad mans aicinājums un arī mm, referentē ir tāds, ka jā, pie šīs paskanābības jāstrādā tā, lai tā būtu īstenojama un izturama. Tālāk par kompetenču sadalu starp komisiju un ombūdi. Jā, tur varētu būt skaidrāks formulējums. Un vēl pēdējā noslēguma piezīme. Domāju, ka pēdējos ziņojumos ar vien tiek runāts par šo barozo lietu. Nu, es, šis taču ir gada pārskats. Nu, nevaram turpināt prozu pieminēt, kamēr viņš vispār vēl turas pie dzīvības. Nē, nu, tas nebija labi un nebija skaisti un tā tālāk, un komisijai mēs devām uzdevumu nodrošināt labākus regulējumus, noteikumus un tā tālāk, bet varbūt vienā brīdī mums vajadzētu jau beidzot mm, beigt nemitīgi ķerties pie tā barozu gadījuma. Nu, mēs, protams, no savas politiskās grupas arī dzin iesniegsim grozījumus. Paldies! Lielas paldies! Džufrīdas kundze tālāk. Grazie, prezidente! Paldies priekšsādātāji, arī es gribētu pateikties referentei par viņas paveikto darbu. Ļoti plašs ziņojums, nu, un tiešām domāju, ka sakojošajam darbam attiecīgi vajadzētu būt um, iespējīgam paturot prātā, cik ļoti svarīgs jautājums šis ir un kāda ir ombuda uh, loma Eiropas Savienībā. Tā ir ļoti svarīga un ombuda funkcija ir milzīgs uh, iegu, ieguvums um, cīnoties, piemēram, pret sliktas administrācijas gadījumiem. Neatkārtošu to, ko teica jau kolēģi. Daļai komentāru varu pievienoties, um, nu, un pārējā um, otra puse ir pilnīgi visiem ir skaidri zinām. Un tas, ko ombude ir iekļauts savā ziņojumā, nu, uh, ļauj um, atstāja visai mazas interpretācijas iestāja, uh, iespējas, un tas jau nav nekas neparasts, un uh, tas, ka svarīgākie jautājumi, par ko 2017. gadā runāja ombude, bija uh, pakalpojumu uh, kvalitāte, procedūru ievērošana, caurskatāmība un pieeja dokumentiem. Tas nozīmē, ka ir daudz darba vēl aizvien, daudz jautājumu, kas jānoskaidro tajā pašā laikā, vienmēr bez bailēm vajadzētu mums tomēr uh, ķerties pie šiem svarīgiem jautājumiem problēmu jautājumiem, kas ir iekļauts ziņojumā, kas izskanēja arī šodien, tātad kas īsti notiek komisijas gaiteņos un uh, tas, ka reizēm padomā, padomē pieņemtie lēmumi nav visai īsti skaidri saprotami. Mēs aicinātu komisiju uz uh, padomi uzlabot caurskatāmību tās darbā un sanāksmēs ir jādara pieejami pamat dokumenti trialogiem, nu pilnīgi visi nē, tas nebūs iespējams, bet tie svarīgākie noteikti būtu jāpadara visiem pieejam. Un šeit vēlētos paust mūsu atbalstu izmeklēšanai attiecībā uz uh, dokumentu caurskatāmību un izsakojamību padomē, kas pavisam, kur darbs šajā jomā pavisam drīz arī tiks pabeigts. Un, kā esmu iekļāvusi to savos arī grozījumos, arī šeit vēlētos uh, mūs visus aicināt uh, smelties iedvesmu no nacionālajām valdībām, no lēmumiem, kas tikuši pieņemti, lai tādējādi mēs kopumā tātad vairot skaidrību par to, kas īsti notiek Briselē, lai būtu izprotams, lai būtu uh, reālas attiecības pilsoņi, Eiropas pilsoņiem ar Eiropas institūcijām, un arī tas noteikti ļaus mums cīnīties ar dezinformāciju, kas mūsdienās bieži vien ir mm, ļoti izplatīta saistībā ar Eiropas in, in, institūciju darbību. Darbojos uh, lauksaimniecības komitejā, strādāju pie pesticīdu uh, jautājuma, un šeit pilnībā varu pievienoties. Uh, um, referentes un arī ombuda teiktajam, ir skaidri jāsaprot un jānoskaidro, kādā veidā Eiropas institūcijas un aģentūras nodrošinās to, ka uh, zinātnisko pierādījumu iegūšana un analīze notiek neatkarīgā, objektīvā veidā. Uh, Un uh, tas ir jautājums, kas uh, bieži vien tiek pārrunāts. Nu, laika mums rīcībā, diemžēl, nav daudz, tādēļ arī tagad uh, garāk nerunāšu, bet sākumā tomēr vēlētos vēlreiz uh, pateikties uh, referentei S&D uh, grupas vārdā un gribētu pateikties arī Emilio Reilī kondzei par viņas paveikto darbu un tiešām augstu vērtējumu. Lielas paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Nu, un tagad man tāds visai delikāts jautājums. Jūs redzat, ka vicepriekšādātāji man blakus vairs nav. Un man jāsaka, bija jādodas uz vienu ļoti svarīgu sanāksmu. Un man tāpēc patiktos, ja kāds varētu mani šai krēslā aizstāt. Raugos tagad uz jums, kolēģi, mēģinu konstatēt, kurš ir tas vecākais, lai tad vecāko no jums lūgtu šeit uz pódiumu. Terikābras kungs, varbūt jūs esat, nu, tāds, nu, hmm, tāds vecākais, bet, nu, nu, ir tas delikātais elements manā uzrunā. Uh, Jūs esat referents, kas strādā pie nākamā jautājuma, un tāpēc um, nevēlos jūs tomēr uh, likt priekšā tā krāsā. Nu, tad raugos uz otru vecāko cilvēku šeit, Pīters Jārs, vai jūs tad varētu lūdzu ieņemt manu vietu un divas nākamās divus nākamos darba kārtības punktus, uh, palīdzēt izskatīt šai komitejai. Nē, jums tas noteikti izdosies, esmu pilnīgi pārliecināta. Varam tā darīt? un liels paldies par atbalstu. Tālāk došu komisijai vārdu. Lūdzu, komisijas pārstāv. Thank you so much. This is your That's power. Okay, ich habe gerade. Äh... Ja. Mēs vēl skatām iepriekšējo darba kārtības punktu, kā saprotu, un tāpēc došu vārdu komisijai. Un tad pēc tam gala noslēguma piezīmes eh, varēs izteikt Eleonora Evija. Lūdzu, Komisijai īsti šajā laikposmā nekas nav piemetināms. Nu, tad tādā gadījumā Evī kundzei. Paldies. Nu, komisijas kodolīgā atbilde man tā teikt uh, ļauj nonākt pie citiem secinājumiem. Es ļoti priecājos uzklausīt kolēģi teikto. Ar lielu interesi un prieku sagaidīšu viņu priekšlikumus. Gribētu tikai vēlreiz atkārtot, ka manuprāt ir uh, noteikti jāveic šī analīze padziļināti, jāvērtē saņemtā kritika, uz ko norādījusi Eiropas ombude. Jo īpaši Marijas uh, kolēģis ļoti veiksmīgi to norādīja, arī par Eirobu grupu runājot. Tas manā projektā it kā nav atspoguļots, tomēr šķiet, ka tā kopumā mēs visi varam vienoties par to, kāda pieeja būtu jāizno attiecībā uz caurskatāmību likumdošanas procedūras ietveros, jo īpaši šeit izceļot padomi. Un vēl kāds um, secinājums par caurskatāmības pieeju kā tādu. Uh, Jāra kungs, kolēģis, pacēla kādu jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Transparencija jābūt tai normai. Un tad runājam par izņēmumiem, ja nu tas būtu nepieciešams kādā gadījumā, kad tādējādi ir jāaizsargā, piemēram, sensitīvi dati. Bet šobrīd situācija ir kājām gaisā, tādēļ Tas mērķis būtu nodrošināt situāciju kopumā, tran, eh, caurskatāmību kā normu, un tad uh, tie pretējie gadījumi būtu izņēmumi, kas katrā gadījumā tiek vērtēti atsevišķi. Tas kopumā parādās arī tekstā, kurā gadījumā paldies kolēģiem par komentāriem, gaidīšu jūsu grozījumus. Esmu pārliecināta, ka noteikti ļoti labi sadarbosimies. Paldies! Lielas paldies referentei! Nu, tad, protams, kolēģi cerams izmantos arī iespēju un iesniegs grozījumus attiecīgā laika posmā. Nākamais darba kārtības punkts - atzinums par pamatiesību hartas īstenošanu Eiropas Savienībā ES iestāžu ietvarā. Sākšu ar sāk, svarīgāko grozījumu iesniegšanas termiņš ir 7. septembris, pulkstens trīs dienā. Bet vispirms dosim vārdu referentam, viņš jau tika nosaukts, Jozeps Marija Terikābras. Lūdzu, tev vārds. Paldies, eh, godātais vecākais priekšsēdētāji. Well, well. Uh, well, uh, Ir vērts atminēties, ka Eiropas Savienība nereti uh, vaino pārlieku sarežģītā darbībā un tas, ka pils, tajā, ka pilsoņi nesaprot eh, tās darbību. Lūk, eh, pamatiesību hārta attiecas Eiropas Savienībai tikai tad, kad tā izsanojas tiesību, tiesību aktus un tiek uzskatīts, ka daudz un daudz pilsoņu uzskata, ka tas ir nepietiekami. Šāda situācija var radīt tikai tālāku atvešināšanos no Eiropas Savienības pilsoņu vidū, un tāpēc dažādas ES iestādes būtu jāmudina spēcināt eh, pie, īstenošanas aptvērumu paplašināt, un pap, to paplašināto. Mēs uh, Šajā gadījumā esam paļaujušies uz komisijas ļoti ierobežoto skaidrojumu attiecībā uz 51. pāntu, uz tā interpretēšanu. Atcerēsimies, ka priekšlikuma projektā tiek aicināts, aicināts komisijai šai gadījumā pirmām kārtām ieviest pamattiesību hartas ietekmes novērtējumu visās attiecīgajās jaunajās tiesību aktu priekšlikumos. Otrām kārtām komisiju aicina regulāri konsultēties ar, pamat, konsultēties ar pamatiesību aģentūru jautājumos, kas skar pamatiesības. Trešām kārtām aicinam atbalstīt obligātu izvērtējumu un pārskatu dalību valstīs attiecībā uz hartas noteikumu īstenošanu, tīpaši runājot par ES pusgadu procedūru. Un noslēgumā gribētu jūs aicināt iesniegt grozījumus, lai šo manu atzinumu projektu paplašinātu. Es varbūt pat pats to darīšu, lai pāris mm, idejas vēl vērstu plašumā, ņemot vērā, ka sākotnēji ir mm, vārdu skaita ierobežojums noteikti šāda atzinuma sagatavošanā. Paldies! Okay, dank, ich... Lielas paldies! Pieteicies uzstāties ir kolēģis Mārijas Lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Liels paldies, priekšsādātāji! Vēlos eh, teikt paldies Erikabras kungam mm, par šī atzinuma sagatavošanu. Piekrītu viņa teiktiem, iesniegšu gan pāris grozījumus arī pats, bet es vēlējos šobrīd runāt par pamatiesību aizsardzību attiecībā uz ES pilsoņiem. Šīs tiesības ir jāaizsargā, neatkarīgi no tā, kas tās pārkāpj. Un tas taču ir pats galvenais Tomēr šobrīd esam nonākuši šādā situācijā. Eiropas komisija 51. pāntu interpretē ļoti restriktīvi, ierobežojoši, sakot, ka, lai kāda pamatiesība pārkāpuma netiktu identificēti attiecībā pret tēs pilsoņiem, eh, ja tos pastrādājas dalībvalstis, tad, tas, tad tikai tad tas attiecas uz ES. Tas ir jāskata tikai ēst tiesību aktu kontaktā, un tad rodas tāda palēkā, jeb tad neskaidrā zona, kur, nu, komisija uzrauga dalību valstis, tad, kad tās tiesības pārkāpi, tad pārkāpumu pārkāpumi tiek sodīti un uzraudzītas tiek tikai tās jomas, kas attiec uz ēst tiesību aktiem. Tātad visās citās jomās šādi pārkāpumi var turpināties un komisija nedara neko. Es domāju, ka šī situācija jāinterpretē citādāk, šis pants jāinterpretē tā, ka, ja tiek identificēts pamatiesību pārkāpums attiecībā uz pilsoni, tad vienalga vai to īstenojušas iestādes, dalību valstis vai atsevišķos gadījumos vēl kāda cita puse vai eiro grupa, piemēram, e, neviena no, š, neviens no šiem pārkāpumiem nedrīkst izkrist no šī uzraudzības loka. Mums ir vajadzīgs tad tādā gadījumā varbūt nu, pārbaudīt un draudzīties arī uz tādām ad hoc struktūrām kā trojka un tam līdzīgi zinām, ka tā ir pastrādājusi cilvēktiesību pārkāpums, par to esam runājuši ar komisiju, bet komisija saka, nē, to mēs pētīt nevaram, jo šīs mm, struktūras nav ES iestādes, lai gan pēc prakses, nu, pēc tāda praktiskās darbības tas tomēr tā ir, un varbūt tās, un tad iznāk, ka tās var pārkāpt eh, cilvēktiesības, un Eiropas Savienība neko nevar darīt. Tad, tad esam nonākuši pie situācijas, kur, piemēram, trojkā tiek pieņemta lēmuma, tāda kā visi šie slavenie memorandi attiecībā uz Grieķiju, eh, Kīpru, Portugālu, Portugālu un Īriju un tā tālāk, un tas attiec šajā gadījumā īpaši uz Grieķijas gadījumu, mēs mm, piedzīvojam to, ka lūk, tiek, piemēram, aizliegti koplīgumi, pilsoņi vairs nevar īstenot sarunas ar arotbiedrībām par darba līgumam tā tālāk, bet šie lēmumi tiek pieņemti ar memorandiem, tie ir cilvēktiesību pārkāpumi, bet komisija saka, tur mēs neko nevaram darīt. Ja raugamies uz septīto punktu šai atzinumā, tad uzskat, ka tas ir ļoti svarīgs. Tam es pilnībā piekrītu. Turklāt piekrītu arī tam, ka tam, tas viss sasaucas arī ar iepriekšējo sasaukumu, kad Eiropas parlaments pieņēma lēmumu par trojku uh, Eirozonas valstīs. Te, un tur tika ide, novēroti vairāki tādi, vairākas neatbilstības, un es vajadzēja iejaukties, lai šīs neatbilstības novērstu. Un tāpēc es domāju, ka te ir liederīgi atkrot to, to, ko teicu iepriekš. Tad, kad es Daiselblum kungam vaicāju, uzdevu jautājumu šai pašā parlamentā, ekon komitejā, viņš toreiz teica, ka tika izdarīta izvēle glābt bankas un uzspiest memorandu, neskatoties uz faktu, ka tas novedi, novedīs nabadzībā Grieķijas iedzīvotājus. 288 miljoni miljardus atvainojos Grieķijai tika doti ar šiem trim memorandiem. Ja šī nauda būtu nonākusi piedzīvotājiem, visi sen būtu glābti, bet Daiselblunkungs izdarīja zināmas izvēles attiecībā uz kreditoriem, ārvalstu par labu kreditoriem, ārvalstu bankām, un tam nav nekādas saistības ar ES, iedzī, ar ES iedzīvotājiem, Grieķijas iedzīvotājiem šai gadījumā. To nedrīkstam pieļaut, tas nav atbilstīgi. Mums ir jāraugās uz to, kā tad kompensēt tagad Grieķijas iedzīvotājiem visus šos zaudējumus Grieķijas uzņēmumiem un valstī kā tādai. Ņemot vērā, kā memorandi tika uzspiesti tādā veidā, kas faktiski iznīcināja šo, šīs valsts tautsēmniecību un lēmums pieņēma Eirogrupa. Paldies! Nu tālāk Kuņevs kundze uzstāsies, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι σε εσά, του συνάδελφου. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos jums, saviem kolēģiem un tūkiem, novēlēt ļoti ražīgu darba sezonu, tagad līdz pat mūsu sasaukuma noslēgumam, bet ķeršos uzreiz pie lietas. Pamattiesību hārta stājās spēkā 2009. gadā. un pamatiesība aizsardzība līdz ar to kļuva par prioritāru. Eiropas Savienība līdz tam bija balstīta uz tirgus pieeju, bet ar šīs hartas pieņemšanu kļūpa par demokrātisku iestādi, demokrātiskāku iestādi. Nu, vai tā vismaz tā vajadzētu būt, vai tas tā ir noticis un kas notiek ar pašcieņas aizsardzību, ar vienlīdzību, ar solidaritāti? nu, kas ar pilsoņu pašu situāciju un viņu tiesību aizsardzību. Vai šī harta tiešām ir daļa no mūsu likumdošanas darba, attiecīgi ar ļoti saistošu raksturu? Un vai tā nodrošina, vai tā ir eh, atbilstīga līgumam? Par to esam runājuši daudz un dikti. Esam dzirdējuši dažādas viedokļas, ka, piemēram, harta daudzās dalībvalstīs tiek pārkāpta. jo tā tiek ņemta vērā tikai tad, kad runājam par Eiropas tiesību aktiem. Ko šis ierobežotais interpretējums nozīmē praksē? Nu, tas nozīmē to, ka, piemēram, valstīs, kur tika uzspiesti memorandi un attiecīgi taupības programmas, šie mēri nebija jā, jāīsteno tā, ka tie atbilst pamatiesību hartai, jo tika pieņemts, ka šie memorandi ir kaut kas tāds, ko Eiropas Savienība ir tiesības uzspiest dalību valstīm. Nereti mēs redzam, kā cik bezpalīdzīgi tā visa rezultātā ir pilsoņi, jo viņi tiek izslēgti šādā veidā no, no visa šī pamatiesība nodrošināšanas loka. Nu, piemēram, tika liekta iespēja vienoties par koplīgumiem, uh, Tāpat netika piedāvāta iespēja dzīvot um, cilvēka cieņai atbilstīgos pastā, um, apstākļos, strādāt pieklājīgu darbu, saņemt pieklājīgu algu. Un visas šīs nianses no hartas apvēruma tika izņemtas subsidiaritātes principu vārdā. Komisijas jautājumiem gan atbild, bet pārsvarā tomēr saka, ka lūk, nē, nu hartē teikts tā, un mēs neko tur nevaram darīt. Bet gal galā, ja likumdevējs ir pasludinājis, ka šī pamatiesība harta ir vienlīdzīgā spēkā mm, ar citiem tiesību aktiem, nu, tad nevar pieļaut, ka dalība valstis to pār, pārkāp. 51. pants jāsaka šo punktu atstāja, mm, nu, tā teikt, atvērtu, un tas ir jāinterpretē. Mm, Un es domāju, ka te mums to vajadzētu arī darīt. Tātad paldies Terika Braskungam, piekrītu lielākajai daļai viņa teiktā, un savos grozījumos mēs vēlamies vēl tālāk spēcināt šo tekstu viņa atzinumā. Tā lai pamatiesību hārta patiešām kļūtu par tādu spēcīgu juridiks, juridisku dokumentu. Es pilsoņiem galu galā ir jājūt ka viņu rokās ir tāds spēcīgs instruments, kas ļauj tiem sevi aizsargāt, un nevis tukši vārdi. Paldies! Neviens vairāk pieteicies nav, ļaujiet man sniegt nelielu kopsavilkumu, bet eh, komisijas pārstāvs vēlas izteikties, ja? A, nē, Ērī kundze vēl vēlējās runāt. jā, pieskieties droši, bet vienkārši tā, lai es to arī pamanu. Ok, un bija šai, ok. Um, ehm, Sīņ, retā, anki inter... Nekautrēšos, labi, labi. Izteikšos, jā, bet pavisam īsi gribētu tikai norādīt, ka ļoti augstu vērtēju Terika Abras kunga ziņojumu. Šajā ziņojumā jau lielā mērā ir iekļaut tie apsvērumi, kam var pievienoties, var atbalstīt arī kolēģi teikto. Jā, jo īpaši mm, Eiropas komisijas pusē mm, nāk klajā ar principiem un uh, paziņojumiem institūciju līmenī, bet tajā pašā laikā beigās tas īsti nesasaucas ar uh, pamatiesību principiem un to ievērošanu. Uh, Nu, piemēram, pastāvīga vēršanās pret um, politiķiem, kam ir varbūt zināmas merkantīlas intereses, um, tirgu. Nu, mums ir mm, jārisina šī situācija. Es nu, domāju, ka noteikti iesniegsim grozījumu priekšlikumus, tāpat kā citi kolēģi, un šķiet, ka jā, kolēģi teiktam var lielā mērā pievienoties. Paldies! Vielen dank, un uh, jetzt steht aber. Paldies! Tagad komisija ir manā Eh, runātāju sarakstā. Pienārt kundze, ja pareizi izlasīju, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam ātri mēģināšu atbildēt uz komentāru par Eiropas stabilitātes mehānismu un hartas piemērojamību. Kā jūs zināsiet, Eiropas tiesa uh, 2016. gada 20. septembra spriedumā par uh, reklāmu kā reiz atsaucās šo jautājumu, un tiesa atzina, ka Eiropas, uh, pat ja Eiropas stabilitātes mehānisms ir ārpus uh, šī satvara, jebkurā gadījumā komisija strādāja mehānisma satvarā tas ir, uh, harta tam ir saistoša un tādēļ jānodrošina atbilstība hartas prasībām. Tā ir komisijas atbildība, parakstot sapratnes memorandu Eiropas stabilitātes mehānisma vārdā nodrošināt konsekvenci un atbilstību pamatiesību hartas noteiktajiem. Komisija ļoti nopietni uztver šo pienākumu. Un tiesa savā spriedumā neatklāja, ka būtu pārkāptas pamatiesības. Šajā konkrētajā situācijā, par kuru šobrīd runājam, uh, Komisija nodrošināja, ka pamatiesības tiek piemērots, pat, nu, ja varbūt ir kaut kāda kritika, ko varētu vērst pret sapratnes memorandu. No nu, mūsu skatu punktu raugoties saistībā ar pamatiesībām, tur nekāda problēma nav. Un tā plašāk domājot par 51. panta, pirmā punkta interpretāciju hartā, mēs saprotam, ka pilsoņi aicinātu plašākā veidā piemērot hartu, saprotam šīs bāžas, bet Te mēs netik lielā mērā patiesībā runājam, mēs nerunājam par to, ka harta varētu paplašināt Eiropas Savienības kompetences. Tā nav, tas nav interpretācijas jautājums, tas ir subsidiaritātes jautājums. Šajā daļā hartā at, atspoguļots 6.1 pants uh, no līguma par Eiropas Savienības darbību un uh, pilnvaru sadalījumu. Komisijai šie panti ir saistoši, un mums nav nekādu iespēju nekādā veidā paplašināt piemērošanas jomu šim hartas pantam. Lielas paldies! Paldies! Es domāju, eh, ka komisija visu ļoti labi apkopoja, un, ja es drīkstētu lūgt referentam, ka mēs varētu jau iepriekš sazināties ar ekspertu no AFCO komitejas. Mēs jau, protams, eh, vēlamies kaut ko uzlabot, bet eh, šo konfliktu komisija ļoti labi jau atspoguļoja. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai tas, kas ir šeit atrunāts, tiktu īstenots. Tagad vēlreiz došu vārdu referentam. Man ir viņam vēl viena laba ziņa. man ir uh, sešos uh, jāsteidz uzņemt viena apmeklētāja grupa, tad mēs varam pēc tam sešos atkal mainīties. Un, uh, lai tu varētu turpināt vadīt uh, sēdi, jo tad tu būsi vecākais šajā zālē. Un varēsi aizvietotā. Es, es spēlēju šeit aizvietotā, es nemaz tik vecs vēl neesmu. Labi, un tad mainīsimies. Jā, jā, es tevi pēc tam um, nomainīšu, saka Terika Abraskungs. Jā, varu piekrist komisijai, klājas grūti, bet tā kā valoda tomēr ir tik ļoti svarīga. Jūs minējāt, ka komisija nevarot paplašināt šo pantu piemērošanas jomu, bet domāju, ka komisija un mēs var paplašināt interpretāciju. Jo piemērojam pēc tam, kad lieta ir interpretēta. Ja vienā veidā notiek interpretācija, tad attiecīgi tā, tie, tā, tā tiek arī piemērota pēc tam. Bet, nu labi, saprotu sarežģījumus, kā jau priekšsēdētājs teica, sazināmies ar AFCO, jāstiprina šis aspekts. Bet paldies kolēģiem! tik ļoti daudzos jautājumos esam uz viena viļņa un varam vienoties, ka pēc grozījuma saņemšanas es domāju, ka izstrādāsim labu atzinumu. Tā es no sirds ceru. Paldies! Ja, und das Lohn für deine Arbeit darfst du jetzt den Ausschussvorsitz übernehmen. Für eine ganz un pateicoties tajos veiktajām darbām, tu vari tagad uh, uz brīdi tēlot komitejas priekšsēdētāju. Mums tagad jāapmainās vietā. Finally, I... Paldies, nu visbeidzot man vara rokā. Cīnījos, cīnījos, centos mēnešu gadu garumā, beidzot esmu ticis īstajā vietā. Vēlaties izteikties pirms ķeramies pie darba? Labi. Pāriem pie nākamā atzinuma īstenošanas um, Ziņojums attiecībā uz regulu 1.2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienības teritorijā un ārpus tās. Ziņotājs Valīna Kungs. Lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Valīnas kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Pēc debatēm iepriekšējā komitejas sanāksmē jūlijā bija vairāki lūgumi raksti saistībā ar dzīvnieku transportu. Sākumā gribētu pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par ieguldīto darbu ar mērķi mūs informēt par notiekošo. Tad no esmu izstrādājusi tagad ziņojumu projektu. Protams, ka lauksaimniecības komiteja šeit ir vadošā komiteja šajā jautājumā. Tomēr Gribētu aicināt viņus pieņemt uh, zināšanai arī mūsu priekšlikumus. Pēc idejas es um, uzskatu, ka lūgumrakstu komiteja saņēma ļoti daudz uh, lūgumrakstu saistībā dzīvnieku labturību transportēšanas laikā. Bieži vien tika ziņots par sistemātiskiem, uh, pastāvīgiem un smagiem uh, pārkāpumiem īstenojot attiecīgo padomes regulu. Gan no dalībvalstu puses, gan arī pārvadātāju puses mēs nosodām šo situāciju, uzskatām, ka tā ir nepieņemama, ka 13 gadus pēc regulas stāšanās spēkā vēl aizvien dzīvnieki tiek pārvadāti briesmīgos apstākļos. ziņojumā tiek aicināts, lai pārvadāšana tiktu plānota um, pārvadāšanas laikā, sākot no izbraukšanas brīža līdz piegādes brīdim, atbilstoši visiem um, Eiropas Savienības nosacījumiem, jo īpaši smagos uh, um, laika apstākļos un paturot prātā um, labturības prasības gan Eiropas Savienībā, gan arī dalībvalstīs gribētu aicināt uh, lai uh, dzīvnieki, kas ved uz uh, nokaušanu un netiktu pārvadāti ilgāk nekā 8 stundas, ir jāņem vērā arī um, iekraušanas un izkraušanas laika, kā arī gaidīšanas laika uz rū, valstu robežām. Ir daudz uh, smagu problēmu saistībā ar dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu, jo īpaši domājam par vešanu no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Liela daļa šo problēmu uh, varētu atrisināt, ja mēs pārietu uz kautķermeņu vai gaļas produktu pārvadāšanu. Šis a, a, ziņojums aicina lielāku uzmanību pievērst dalībvalstīs regulas īstenošanai, kas uh, vienotā veidā neveic uzraudzību un pietiekamā kārtā nenosaka sankcijas pārkāpumu gadījumos. Tā rezultātā ir vairāk transporta operatori un pārvadātāji, kas rīkojas nelikumīgi. Aicinām komisiju paturot prātā to, ka trūkst harmonizācijas attiecībā uz kontrolēm un sankcijām dalībvalstīm. Aicinām komisiju pārskatīt esošās regulas normas, lai nodrošinātu atturošus uh, un efektīvas sankciju mehānismus, kas vienotā veidā tiktu īstenoti un ieviesti visā Eiropas Savienībā. Nosodām to, ka atbilstība regulas prasībām pārvadājumu gadījumos ārpus Eiropas Savienības vēl aizvien netiek nodrošināta, neskatoties uz tiesas spriedumiem, kas aicina uh, pārvadātājus nodrošināt prasību īstenošanu visā pārvadājuma laikā, arī tajā da ceļojuma daļā, kas noteikti trešajās valstīs. Aicinām komisiju izveidot pastāvīgu datu apkopošanas sistēmu attiecībā uz uh, dzīvu, nedzīvu vai ievainotu dzīvnieku pārvadāšanu, izkraušanas brīdī, un domājot arī par atļaujām um, pārvadātājiem un transporta veidu reģistru. Un nobeigumā aicinātu komisiju, paturot prātā problēmas ar īstenošanu, veidot uh, efektīvu monitoringu attiecībā uz regulas prasību īstenošanu visās dalībvalstīs un uzreiz uh, uzsākt visas nepieciešamās izmeklēšanas gadījumos, kad regulē tikusi pārkāpta un uzsākt pārkāpumu procedūras pret tām dalībvalstīm, kas atbildīgas. Nobeigumā varu tikai jums pateikties par uzmanību, noteikti cieši sadarbošos ar ānu referentiem no citām politiskajām grupām ar mērķi, ka komisija un lūgumrakstu komiteja varēs sniegt savu pienesumu tam, lai mēs apturētu šādu praksi un regula beig, beig beigās tiktu īstenot um, zot kārtībā. Paldies! Paldies, Hozier Konzelūdu! Merci, monsieur le président, je vais m'exprimer. Paldies, runāšu angļu valodā, jo es tagad Mīcī kundze aizstāju. Midija kundze gribētu atvainoties par to, ka viņš šodien nav ieradusies uz šo ziņojumu prezentāciju attiecībā dzīvnieku pārvadāšanu un dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā es teritorijā un ārpus tās. Midija kundze pozitīvi vērtē ziņojumu un kopumā atbalstām pamatmērķus. Ziņojumam ir pareizi akcenti, uzsverot to, cik ļoti svarīgi ir lūgumraksti, ko iesnieguši pilsoņi saistībā dzīvnieku labturību pārdāšanas laikā, kur bieži vien tiek norādīts uz sistemātiskiem smagiem pārkāpumiem, regulās noteikumiem 1.2005 gan no pārvadātāja, gan no dalībvalsts puses. Mīdī kundze var arī piekrist referentei, ka Ir nepieņēmami tas, ka 13 gadus pēc tam, kad regula stājusies spēkā, dzīvnieki vēl aizvien tiek pārvedāti šaušalīgos veidos, pārkāpot regulu 1, 2005 un visas tās normas. Ir pienācis laiks īstenot uh, esošās likumdošanas normas, ir jāaizsargā un jāaptver visi dzīvnieki, neatkarīgi no tā, kā tie tiek pārvadāti, sauszemē, jūras transports. Uh, visos laikapstākļos, visās dalībvalstīs un arī ārpus Eiropas. Midī kundze atbalsta arī referentes pieeju veidot efektīvu monitoringu attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu regulas normām visos līmeņos, visās dalībvalstīs ir jāuzsāk izmeklēšanas potenciālos pārkāpumu gadījumos un jāsāk pārkāpumu procedūra pret tām dalībvalstīm, kas atbildīgas. Ņemot to visu vērā, Midī kundze ir neliels papildinājums tekstā, un viņa uzskata, ka tas sniegs pienesumu ziņojuma mm, pamatidējai, tā bū, tas būs signāls dalībvalstīm un institūcijām beidzot izbeigt dzīvnieku ciešanas. Liels paldies! Merci, merci bien! Liels paldies! Marijas kungs, lūdzu. Jā, brodere. Liels paldies priekšsēdētāji. Piekrītu ziņotājas Valīnas kundzes teiktajam. Cilvēktiesību ievērošanu esam atrisinājuši, nu pārējiem pie dzīvniektiesību ievērošanas un aizsardzības. Un šīs divas lietas ir jādošķir. Tad, kad tiek pārkāptas dzīvnieku tiesības dalībvalsts piemēro Eiropas um, pieņemtās normas, jo iepriekš mēs norādījām gadījumos, ja Eiropas Savienības dalībvalsts neizteno Eiropas Savienības likumdošanu vai tas ir uh, jomā, kur uh, nav kompetences, tur komisija neko nevar uzraudzīt, bet te savukārt uh, šķiet, ka dalībvalsts uh, dzīvnieku tiesības var pārkāpt, bet kāds tad īsti ir nošķīrums? Nu, manuprāt, loģikas nedaudz iztrūkst. Es jau neapšaubu to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka dzīvnieku tiesības dalību valstīm ir jāievēro. Komisijas gan nav vairs šeit zālē, bet gribētu tikai norādīt, ka attiecīgais tiesas spriedums tajā tika runāts par memorā, sapratnes memorandu par to, kas izskanēja Eirogrupā, ka tiek glābtas bankas, nevis Grieķijas iedzīvotāji. Un atgriežoties pie šī jautājuma, gribētu teikt, ka pirmkārt tas ir fakts. Eiro, tā tad notiek dzīvnieku tiesību pārkāpumi, pretstatā tam, kā tas noteikts Eiropas likumdošanā. Otrakārt ir ļoti daudz lūgumrakstu par šo jautājumu. Un treškārt pats par sevi saprotams ir tas, ka uh, nepienācīga izturēšanās pret dzīvniekiem ietekmē ne tikai dzīvnieku veselību, bet arī cilvēku veselību, jo galu galā šie dzīvnieki nonāk tirgu un beigās uh, nonāk, uh, tiek patērēti pārtikā. Ceturtais komentārs - pārvadājuma laiks. Tie visi ir jāpēta šie aspekti. Jo reizēm transports uh, tiek kavēts satiksmes dēļ vai kaut kādu problēmu dēļ. Uh, Tādēļ jautājums, vai tie tiek um, ievest Eiropas senībā vai izvest no Eiropas senības, arī šis aspekts ir jāpēta. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums jānodrošina, ka pārvadātāji izpilda likumdošanas prasības. Un plānotie maršruti arī tie nedrīkst neko pārkāpt, un dalībvalstīm un komisijai ir jāveic pasākumi, jo notiek arī nelikumīga importēšana no bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas, Bulgārijas, Rumānijas. Un tad tiek uzspiests uh, spiedoks, ka tas ir grieķu produkts. No nu, aplieldienām tā īpaši aktīvi notiek. Un ir jāpārliecinās par šo izstrādājumu produktu izcelsmi. Mums ir jābūt uh, kopējai uh, pieejai, mēģinot nodrošināt dzīvnieku tiesības. Uh, Un ar cerību, ka mm, tādējādi mēs nodrošināsim pamatiesību aizsardzību gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Paldies! Paldies! Vaic, kungs, lūdzu! Tangi, Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu politiskajai grupai īstenībā ir citādi eh, priekšstati, kādai ir jābūt lauksaimniecībai Eiropā. Tas nevienam nav nekāds noslēpums. Bet tagad mums ir jāapzinās, vai tie likumi, kas Eiropas Savienībā ir spēkā attiecībā uz Eh, dzīvnieku pārvadāšana tiek ievēroti. Piemēram, eh, Štīrijā arī tur bija eh, konstatēti pārkāpumi, tur bija pat nožņaukti uh, zvēri un tur um, pa durvīm tecēja arī uh, virca. Tas uh, patiešām uh, rada problēmas arī no medicīniskā viedokļa raugoties. Kas notiek Tirolē? Tur saka, jā, jā, jā, pie mums viss tiek kontrolēts, nekādus pārkāpumus jūs neatradīsiet taisnība ir tā, ka Austrum Eiropā apstākļi ir sliktāki, bet nevajadzētu domāt, ka Rietum Eiropā tagad viss ir kārtībā. Dāņu Dāņu um, eh, mašīna tika aizturēta, cūkas tur daudzas jau bija mīrušas, tā, daudzas kvieca tik skaļi jau, ka pa gabalu to varēja dzirdēt, un uh, šīs smagās automašīnas ir arī pat nepareiz aprīkotas, ne policisti, ne veterināri eh, vienmēr var pietiekam labi izkontrolēt, vai viss tiek ievērots, jo viņi pat normas nezin. Es arī braucu uz Horvātiju un skatījos, kā 4000 lielopu tiek vesti uz kuģa. Ēnā temperatūra bija 36 grādi, smagajā mašīnā pāri 50 grādiem pēc Celsija. Apmēram 8 stundas prasīja šī lopu pārkraušana. Šie lopi bija tik pārguruši, ka tie vairs nevarēja nostāvēt kājās un viņi ar elektrošoku tika dzīti šajā kuģī un tālāk vesti uz Libānu. Es te varētu tagad ļoti daudz uh, pārkāpumu uzskaitīt, piemēram, pie Bulgārijas robežas, tur stundām ilgi dzīvnieki tiek turēti pie robežas, patiesībā viņiem vajadzētu braukt pa citu rindu. Uh, Jāsaka, ka, piemēram, šie lopi nevienmēr tiek pareizajā brīdī izkrauti, te ir milzīga korupcija, es te vismaz stundu varētu turpināt uzskaitot visus šos pārkāpumus, es pats par to visu esmu pārliecinājies savām acīm, bet 120 smagās automašīnas, kas nonāca no īrijas, Horvātijā, no Slovākijas, no Francijas, arī no citām valstīm. Un neviena vienīga mašīna netika pārbaudīta, lai gan pie robežas bija arī policija. Viņi to nedara. Mēs eh, runājam par sistēmu, kas ir pilnībā cietusi fiasko no pašas pirmās dienas. Paldies referentam par šo ziņojumu. Ne jau pieklājības pēc viņam pasakos. Ir labi, ka jūs pirmām kārtām uzsaka, uzskaitāt, ka ir ļoti daudz lūgumu rakstu. Simtiem tūkstošu pilsoņu Eiropas Savienībā vairs nevēlas atbalstīt šādu dzīvnieku mocīšanu. Tādēļ viņi lūdz, lai mēs kaut ko darām lietas labā. Es eh, esmu ēnu referents un arī agri komitejā es būšu ēnu referents. Es lūkšu eh, uztvērt nopietni mūsu grozījumus, un ja nu kas, tad vajadzētu šeit kaut ko vēl vairāk padarīt normas striktākas, nevis tās vājināt simtiem tūkstošu pilsoņu Eiropā par to noraizējušies, un ir jāievēro vismaz tie likumi, kas ir spēkā. Tie manās acīs joprojām ir pārāk izplūduši un vāji, bet par to mēs runāsim varbūt citā reizē, bet pirmām kārtām ir jāievēro tas, kas jau ir pieņemts. Lūdzu, atbalstiet man, paldies! was, was ihr Zählen ist. Äh, ein Tas ir briesmīgi un nepanesam tas, ko jūs visu pastāstījāt. Paldies! Kara kolēģa Evī. Dārgā kolēģa Evī, lūdzu. Paldies! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Arī es esmu ēnu referente pie šī ļoti svarīgā dosie. Tādēļ uzskatu, ka jāizsakās. Sākumā Vēlētos uzslavēt uh, kolēģis Valīna paveikto šajā pirmajā ziņojuma projektā. Un galu galā arī ziņojums nonāks beigās lauksainiecības komitē, un tas ir lielisks izējas punkts. Ir jāstiprina um, šis teksts uh, daudzos aspektos, jo īpaši jāstrādā pie detaļām, jo uh, Ir ļoti daudz uh, informācijas par šo jautājumu. Bieži vien tā izskan, un jā, bieži dzirdam to, ko jau minēja arī kolēģis. Regulāri saskaramies ar neticamām situācijām, ko vairs nedrīkstam pieļaut, un tie ir pārkāpumi. Pastāvīgi tiek pārkāptas tās normas, ko Eiropa ir pieņēmusi jau. Pieņēmusi. Ir kā lieta, ko es nesaprotu un turpinu nesaprast brīdī, kad Eiropas komisija mums atbild un uh, reaģē uz uh, parlamenta deputātu um, centieniem. Arī es esmu vairākas ko, uh, vēstules nosūtījis komisijai, lūdzot skaidrojums, papildus kontrolas, papildus uzraudzību, papildus uzmanību pievērst uh, tam, vai normas tiek īstenotas. Komisārs Andriu Kaitis mums atbild savukārt, ka atbild, atbilstība regu, transportēšanas regulai uh, no 2005. gada, par ko šobrīd runājam, ir esot tuva 100%. Neskatoties uz to, ka viņiem nav pietiekami statistikas datu par to, vai tas notiktu attiecībā uz veiktajiem pārvadāšanas gadījumiem. Viņiem nav kopainas par esošo situāciju, tādēļ es tiešām no sirds nesaprotu, kā var būt iespējams ir nepieņemam, ka komisija turpina vienkārši noliegt un ignorēt šo problēmu. Un gribētu arī atgādināt, ka jā, šis ziņojums ir ļoti svarīgs, tomēr, nu, neliksim punktu. Galu galā mēs parlaments esam aicinājuši veikt īpašu izmeklēšanu šajā jomā, un es plānoju nākt klajā ar konkrētiem grozījumu priekšlikumiem, ko iekļaut, jo, manuprāt, šeit ir pārkāpta demokrātijas pamatprincipi, kad um, balsojums ir noticis, beigās rezultātu nav. Uh, strādājam pie ziņojuma, es aicinātu komiteju nodrošināt, ka mēs ejam uz ambi ambiciozākiem mērķiem, jo, nu, diemžēl nesagaidu identisku reakciju no pārējām komitejām parlamentā, nesaukšu vārdos, bet, nu, zinām, ka. Um, lauksaimniecības komiteja mēdz būt krietni konservatīvāk nekā citas komitejas. Uh, Plānoju iesniegt ļoti daudz grozījumu, tīri, lai uh, atsauktos uz tiem, mil, to milzīgo pārkāpumu skaitu. Tiem ir jāpievērš uzmanība, bet jums veiksmi noteikti darbā. Paldies! Liels paldies! Komisijai vārds. Tērēns Kesidī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Sākumā gribētu teikt, ka mēs sekojam dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai ļoti cītīgi pēdējo gadu laikā. Tirzniecības apjomi pieaug un arī mums ir visai daudz datu apkopoti. Jūs minējāt, ka mm, šo nelielo procentu. Tas ir tādēļ, ka apjomi ir milzīgi un mēs te beig beigās varam runāt par visai lielu gadījumu skaitu. Sistemātiskākā problēma ir augsta temperatūra pārvadāšanas laikā, garu pārvadājumu laikā, un to komisārs ir arī atgādinājis ministriem. Mēs pastāvīgi sazināmies ar iestādēm, turpinām pie tā strādāt, un viss, visas uh, šajā tirzniecībā iesaistītās struktūras uh, um, pie tā strādā. Ir jāaptur transports. Izbraukšanas vietā cilvēkam ir jāizraksta certifikāts. Ja certifikāts netiek izrakstīts, tad transports vienkārši nenotiek. Tas ir milzīgs pārkāpums un uh, par to attiecīgi nepieciešams sankcijas. Šādi gadījumi ir bijuši, esam informāciju saņēmuši no vairākām iestādēm, bet ļoti rūpīgi sakojam šo struktūru darbām, lai saprastu, kādi pārdāmi notika. Uh, Jūs zinām, ka bijušas vēl aizvien ir neatbilstības gadījumi, ir sūtījumi, transportēšanas gadījumi, kad notiek pat, ja ir saņemts brīdinājums no komisāra un centrālā iestāde saka, ka mm, viņi vērsīsies pret šiem pārdāšanas gadījumiem augsti, augstas, augstu temperatūru gadījumos, un tad apstrādes laiks pārsvarā uz uh, Turcijas robežu ļoti garš. Sekojam arī jūras transportam, mēģinam sekot lietu attīstībai lielākajās ostās. Izmeklēšana notiek, sazināmies arī ar dalību valstīm. Vēlāk gada gaitā dosimies arī uz Turciju, lai notiktu apmācības par pārvadāšanu un kaušu, kautuvju darbu. Tad darām visu, kas mūsu spēkos. Paldies! Lielas paldies! Laura, la amiga Valina tiene la posibilidad. Malīnas kundze Lūdzu, jūs vēlaties izteikties. Nē, vēl viens komentārs komisijai, viens, vienu lietu gribētu veltīt. Jūs novērtējat par zemu šo problēmu. Jā, temperatūra ir problēma, tehniskais aprīkojums ir problēma, laika grafika ir problēma, pārvadātāju krāpšanās ir problēma. Viņi jums melo viņi stāsta par šīm uh, izkraušanas vietām, iekraušanas vietām, Bieži vien tas tiek norādīts kā gala mērķis pārvadājumam. Nu, šis saraksts nebeidzams. Komisija to visu zina, arī jūs departamentu kolēģi to zina. Nu, um, nenovērtējiet šo uzmanību par zemu un arī mums atainojiet kopainu. Malīnas kundze, lūdzu, galvārds jums. Paldies, jā, izteikšos īsi. Jūs minējāt jau, jūs pateicāt to pašu, ko gribējāt komisijai teikt. Es nepietiek. Komisija tiešām nestrādā atbilstoši vēlamajam. Redz, ka mēs visi varam vienoties. Un es kā ziņotāja par šo mm, ziņojumu, man, protams, ir ierobežojumi manā darbā, bet, nu, es domāju, ka mēs visi gribam uzlabot situāciju. Izmantosim pilnīgi visu uh, iespējamo pienesumu no visiem kolēģiem, lai beig beigās teksts uh, būtu visiem mums noderīgs un vērtīgs. Jebkas, ko varat norādīt uh, un mums piedāvāt, lai uzlabotu ziņojumu, vērtēsim to pozitīvi. Ir, protams, ziņojumam ierobežojumi, bet nu, darīsim visu, kas mūsu spēkos. Paldies! Liels paldies! Termiņš grozījumu iesniegšanai 6. septembris, nākamā ceturtdiena, šī ceturtdiena līdz pulksten 15. lūdzu iesniegt grozījumus, bet lūdzu spēcīgus grozījumus pavisam ātri iesniedziet. Jauku vakaru. Nē, vēl kāds grib izteikties. Priekšsēdētāji kungs, pirms slēdzam sanāksmi komitejā. Man būtu kāds paziņojums. Uzzināju, ka ziņotājs attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu Baleza kungs vairs nebūs tas ziņotājs referents, kas virzīs priekšā dosjē. Gribētu tikai norādīt, ka, manuprāt, nav pareizi, ka notiek šis darbs, un tad kādā brīdī jautājums joma tiek apspriests tikai koordinatoru uh, lokā, jo um, koordinātori, protams, vēlas pieņemt uh, lēmumus, uh, viņi lems, vai ziņotājs var turpināt darbu vai nē, līdzīgi kā tas ir noticis arī saistībā ar iepriekšējo dosē, bet tad uh, notika vienošanās tikai starp koordinātoriem un netika ņemta vērā esošā situācija, politiskās grupas un prioritātes. Tādēļ eh, es patiešām uzskatu, ka koordinatoriem varbūt vajadzētu atkārtot šo jautājumu pārrunāt. Paldies, paldies jums par komentāru. Varu piekrist. Noteikti to pārunāsim 24. septembrī koordinatoru sanāksmē. Jauku vakaru visiem! Mēģiniet būt laimīgi!